ar darbu. Tūliņ pat. European... Vēlreiz sirsnīgi jūs sveicu Eiropas parlamentā. Tīpaši sveicu jūs vēlreiz šeit, jau vakar jau esam tikušies, gan šeit plenārsēdē, gan arī darba grupās. Un bija arī vakar koncerts. Un tagad sirsnīgu sveicu Orbānu kungu, kas ir Ungārijas premjerministrs. Šobrīd viņš ir Eiropas Savienības padomas prezidentūras vadītājs un arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs Barozo kungs ir klāt. Ļoti īpaši viesi mums ir šodien, un viņi pat arī izteiksies mūsu starpparlamentu sanāksmē. Paldies jums visiem, ka ieradāties, cienījamie priekšsēdētāji! ir ārkārtīgi svarīgi, ka jūs esat klāt, jo mums ir starpparlamentu sanāksme šodien, un jautājums, par ko mēs šodien runāsim, ir rietumu Balkāni uz uh, integrētāka Eiropa. Un tas ir svarīgs jautājums visām dalību valstīm. Visas dalību valsts ir ļoti ieinteresētas tajā, lai tā tas arī notiktu. Vakar bija ārkārtīgi laba diskusija. Atgādināšu jums, ka mūsu rīcībā joprojām ir 21 valodas režīms, 21 oficiāla Eiropas valoda un arī ir papildu valodas. Serbu, Montenegro, uh, Maķedonijas un Albānijas valodas. Un Ja jūs vēlaties izteikties, jums ir jāizpilda veidlapa, kas jums ir priekšā. Tādā veidā jūs varēsiet piedalīties diskusijā. Ir paredzēts šodien diskutēt. Varēsim diskutēt ar Ungārijas premjeru, kas ir arī Eiropas Savienības padomas priekšsēdētājs Orbāna kungs, un arī Barozo kungu varēs diskutēt, kas ir Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Tie ir uh, ievadvārdi, un tagad lūdzu Koverkungs, jo Mēs vadam mūsu sanāksmi kopā, tāpēc arī lūdzu, Lāslo, paldies, ka tu biji tik ļoti efektīvs un arī līdz šim visas paveic ļoti veiksmīgi no Ungārijas prezidentūras puses un tagad lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Man ir patiesa gods un prieks atrasties šeit un sveikt jūs visus. Šodien ir otrā mūsu starpparlamentu sanāksmes diena. Vakar mums bija arī kultūras pasākums, koncerts. Un pirmais jautājums, ko mēs šodien izskatīsim, ir darba grupa ziņojumi. Katra darba grupa varēs izteikties desmit minūšu laikā un pastāstīt, ko viņi ir paveikuši savā darba grupā. Un pirmkārt, lūdzu Dorisa Paka, kas pastāstīs mums par pirmās darba grupas veikumu. Jūs varat redzēt arī nosaukums. Barika Paka. Dorisa Paka, paldies priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, vakar mums bija pirmā darba grupa, kas risināja jautājumus par sadarbību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Es, esam runājuši par migrāciju, policijas sadarbību, bezvīzu režīmu un tieslietu sistēmas sadarbību. Bija arī uh, divi deputāti klāt, Eleni Kopa un Eva Kirkovska. Bija arī uh, citi speciālisti un bija jārunā par migrāciju. Bija klāt arī desmit, desmit eh, Eiropas eh, Savienības Nacionālo parlamentu deputāti, bija arī viens deputāts no nacionālās, nacionālajiem parlamentiem, kas bija interesēti. Un, diemžēl, nav līdz galam skaidrs, kādēļ no Serbijas neviens nevarēja ierasties un piedalīties šajā sanāksmē. Mēs esam runājuši arī par bezvīzu režīmu Polija, Kosovu, Bulgāriju un Ungāriju komentē par bezvīzu režīmu. Viņi teikuši, ka ir ļoti svarīgi Rietumbalkām reģionā ieviest bezvīzes režīmu, tādā veidā varēs veiksmīgāk sadarboties. Kosovas parlamenta vadītājs, eh, Kosovas parlamenta pārstāvis ir runājis par to, ko viņi ir paveikuši, lai varētu uh, uzsākt uh, darbu bezvīzu režīma virzienā par migrāciju. Tika runāts par to, ka būtu nepieciešams apvienot mūsu praksi. Vācija un Grieķija uh, pauda savu viedokli par bēgļu patvērumu politiku. Tika runāts arī par nelegālo migrāciju un par to, ka jebkurā gadījumā ir jāievēro cilvēku tiesības un cilvēka cienīga attieksme tika runāts arī par to, ka Lisabonas līguma normas ir jāievēro jebkurā gadījumā, to pieminēja tīpaši Bulgārija un Polija. Daudzi no mums ir teikuši, ka bezvīzu režīma sieviešanas gadījumā nebūs milzīgs migrantu pieplūdums no Rietu un Balkāniem Eiropas Savienības valstīs. Daudzi ļoti pozitīvi novērtējuši to, kas līdz šim ir paveikts, tīpaši uh, Zviedrija un, un Ungārija par policijas sadarbību. Polija teica, ka ļoti svarīgi sadarboties operatīvā līmenī starp valstīm. Eiropas parlaments uzsvēra, cik ļoti svarīgas ir Eiropas Savienības policijas misijas šajā kontekstā. Tika runāts arī par reģionālo sadarbības padome, gan policijas sadarbības jomā, gan arī citā jomā. Nākamais jautājums bija uh, korupcijas apkarošana un cilvēktirzniecības apkarošana arī šeit. Tiek runāts par policijas sadarbību, tīpaši Zviedrija runāja par to. Mēs pamanījām, ka sociālā kārtība bieži vien nedarbojas tajās valstīs, kur ir uh, ļoti slikta ekonomiskā situācija sociālā drošība, sociālā kārtība ir ārkārtīgi svarīga, lai varētu nodrošināt uh, cilvēku tirzniecības profilaksi. Zviedrija kopā ar Ungāriju tīpaši runāja par korupciju un uzsvēra Eiropolu svarīgu lomu. Mēs varējām konstatēt, ka austrum dienvidu Eiropas parlamentu pārstāvjiem ir jāturpina sadarbība šajā jautājumā. Bulgārija runā arī par ksenofobiju, arī pret to ir jācīnās, un kāds no deputātiem arī teica, ka ir ārkārtīgi svarīgi aizsargāt minoritāšu tiesības. Tālāk par tieslietu sistēmas sadarbību. Tieslietu sistēmas reformas ir Dienvidu Eiropas valstu absolūta prioritāte, jo joprojām uh, pastāv ļoti nopietnas bāžas, kas arī tika paustas. Tika teikts, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt nepārtrauktu uzraudzību, lai konstatētu, vai tiek ievērots visas prasības. Gan Bulgārija, gan Rumānija runāja par to. No Eiropas parlamenta puses tika teikts, ka sadarbībā, uh, ko Serbija uh, Uh, veids ar uh, starptautisko bijušās Dienvidslāvijas kriminālu tiesu ir ārkārtīgi svarīgi, un, protams, viss nolēmumi ir, ir jāņem vērā. Uh, manuprāt, esmu apkopojis visu diezgan precīzi. Protams, nebija viegli, es jau parasti nestrādāju par sekretāru, bet jebkurā gadījumā man bija ļoti patīkami šo darbu darīt. Paldies! Köszönöm, képviselő asszony! Paldies, Pakas kundze. Un tagad Mihai Balakungs, kas pastāstīs par otro darba grupu, kas ir uh, pilsoņu integrācija. Lūdzu. Tisztelt elnökség, tisztelt elnök és alelnök urak. Uh, Paldies. Eh, godātais padoms priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji, parlamenta priekšsēdētāji, dāmas un kungi, kolēģi. Man bija tas gods būt par priekšsēdētāju otrajā darba grupā. Es vadīju tās darbu jautājumos par pilsoņu integrāciju un arī labprāt atskaitīšos par darba grupas darbu šeit. Iespējams, jūs zinat, ka Ungāriem šī tēma ir ārkārtīgi svarīga. Mūsu vēsture mums daudz ko ir mācījusi. Lai būtu pilsonis, tas nenozīmē būt tikai juridiskai personai savā valstī, jābūt arī ar noteiktu emocionālo identitāti. Šim jēdzienam ir arī kultūras dimensija. Tas ir ļoti svarīgi ņemt to vērā paplašināšanās procesā, tikpat svarīgi kā visi iestāšanās nolīgumi. Politiķu uzdevums ir veidot tiltus sabiedrībā, lai dažādi sabiedrības slāņi un dažādās juridiskās kategorijas tiktu savastas kopā lai cilvēku prāti un gari tuvinātos. Ungārijai tas ir ļoti svarīgi. Ungārija ir vēsturiskas saiknes ar Rietumbalkānu valstīm. Esam izveidojuši savstarpēju sapratni ar šīm valstīm. Tādēļ mēs izvēlējāmies šo tēmu kā gal, tēmu šajā darba grupā, otrajā darba grupā, apvienotā parlamentārā komitejā. Uh, Kacina kungs bija viens no priekšsēdētājiem šajā darba grupā līdzās ar mani. Tika norādīts, ka Rietumu Balkānu sabiedrību integrācija ir viens no galvenajiem jautājumiem Eiropas Savienībai, jo šo valstu integrācija Eiropā dos papildus vērtību. At Ievadrunās priekšsēdētāji mums atgādināja par eh, bijušās Dienvidslāvijas valstu kultūrālo daudzveidību un pievērs uzmanību tam, ka pastāv zināms spriedzi šajās sabiedrībās. Šī sabiedrība ir it kā neviengabalaina. Un tas ietekmē integrācijas procesu. Tika atzīmēts, ka šos uzdevumus vajadzētu risināt kopā. Eh, izolētas debats katrā valstī atsevišķi neveicinās savstarpējo sapratni starp valstīm. Ir nepieciešama horizontāla daudzpusēja pieeja, ir vajadzīgi daudzpusēji fórumi debatēm, un viens no tiem mums eh, parādījās vakar darba grupā. Uh, ir nepieciešama līdzsvarota pārstāvniecība. Eiropas Savienībai ir jāpalīdz panākt to, lai šādos fórumos būtu visviedokļi pārstāvēti. Tika uzsvērts, ka reizēm Eiropas iestādes ir it kā ļoti tālu no pilsoņiem. Dalību valstu parlamentiem un Eiropas parlamentiem līdz ar to paveras ļoti svarīga loma un iespējas būt par vidutājiem starp iestādēm un pilsoņiem. Es savā ievadrunā atsaucos uz Rietumbalkānu integrācijas procesu no mūsu viedokļa un no tā viedokļa, cik lielā mērā šīs valsts ir izpildījušas ekonomiskos, juridiskos un sociālos kritērijus integrācijai Eiropā. Taču sociālajai integrācijai ir nepieciešams vēl spērt soli tālāk integrēt pilsoņus. Īpaši aktuāli šī tēma ir Rietumu Balkānu reģionā. Vērojot pēdējo simt gadu vēsturi Rietumu Balkānos, mēs varam izdarīt dažādus secinājumus. Šajā reģionā svarīgākais ir mazināt konfliktus starp dažādām etniskajām grupām. Ir svarīgi uzsvērt, ka sabiedrības integrācija ir vienīgā alternatīva šī reģiona tālākajai attīstībai. Integrācija Eiropas Savienībā padarīs reformas pieņemamākas šajās sabiedrībās. Ja viņi integrēsies Eiropā, viņi jutīs, ka tā ir savstarpējā izpratne, viņiem nebūs jāatsakās no savas identitātes. Tas pats attiecas arī uz pretējiem procesiem. Pilsoņu integrācijai palīdzēs tas, ja šīs valstis pieņems Eiropas Savienības likumu kopumu Tam ir jābūt mūsu kopējam mērķim, lai tas tā notiktu. Godā tie klātesošie. Izglītība ir viss saprotamākais, redzamākais veids, kā mēs varam veidot sabiedrisko domu. Ir dažādas programmas, ko mēs varam izmantot izglītībā. Šobrīd Rietumu Balkānu skolēniem varētu, nav iespējams ierasties Eiropā studēt. Protams, pastāv eh, finansu trūkums un tādēļ nav iespējams finansēt šīs studijas. Mēs varētu vērsties pie nevalstiskām organizācijām un valdībām lai tās radītu plašākas iespējas studentu apmaiņai, varētu plašāk izmantot eh, sadraudzības pilsētu projektus, lai dažādu kultūru pārstāvi iepazītu cits citu labāk. Mums ir jāizmanto dažādi šie projekti. Šīm sabiedrībām ir nepieciešamas zināšanas, pieredze un sadarbības tīkli, Jaunajiem cilvēkiem, kas studē ārzemēs, vajadzētu atgriezties savā dzimtajā zemē un izmantot šīs zināšanas tur. Ir noteikti jāsaglabā kultūras daudzveidība. Un Ungārijas prezidentūra uzskata to par vienu no savām prioritātēm. Jāsaprot, ka etnisko grupu pārstāvrietumu Balkānos redz Eiropas integrāciju kā ceļu uz mieru un saticību. Šī reģiona iedzīvotāji cer, ka viņu kultūras netiks visas saplūdinātas vienā kultūrā, viņiem iestājoties Eiropas Savienībā, ka viņu daudzveidība tiks respektēta. Ir dažādas iniciatīvas, piemēram, saglabāt uh, dabas mantojumu, tāpat arī cilvēku veidoto mantojumu, kultūras mantojumu šajā reģionā. Darba grupā mēs runājām par pilsoņu integrāciju. Rietumu Balkānu valstīs. Būtu jārunā ne tikai par pilsoņu integrāciju tādā homogēnā valstī, bet tur ir daudz un dažādas minoritātes etniskās grupas, kas ir izkaisītas pa dažādām šīm valstīm un atrodas dažādās robežu pusēs. Tas noteikti jāņem vērā. Tāpat ir ļoti svarīgi saglabāt šo daudzveidību un neuzskatīt to par trūkumu vai par draudiem, bet gan kā par bagātību. Pagātnē ir bijuši ļoti nopietni konflikti starp šīm dažādajām etniskajām grupām. Šī reģiona iedzīvotāji, kā paši par sevi saprotam, saprot to, ka valodām ir jāsadzīvo blakus vienai otrai un dažādām kultūrām jāsadzīvo. Eiropas parlamenta deputāti aktu, aktīvi piedalījās šajās debatēs, bet piedalījās arī Rietumbalkānu viesi. Tas bija ļoti svarīgi. Mēs uzskatām, ka dialogs ar šo reģionu ir jāaktivizē. Mēs runājām par Eiropas integrācijas kultūras aspektiem, kas, mūsuprāt, ir ķīla miera un savstarpējās izpratnes nostiprināšanai. Tik uzsvērts izglītības jautājums rūpes par jauniešiem ir nākotnes ķīla. Tika runāts par skolu programmu koordinēšanu, kas varētu veicināt labāku izpratni starp dažādām etniskajām grupām. Kultūras daudzveidība ir jāatspoguļo skolu mācību programmās. Tas palīdzēs izaudzināt jauno paudzi, kas būs tolerantāk nekā iepriekšējā. Bez tam jāuzsver, ka šie jaunieši ir jāaudzina arī pēc tam, kad viņi ir pabeiguši skolu. Ļoti skumji, ka šobrīd šajā reģionā ir liels bezdarba īpatsvars jauniešu vidū. Protams, nabadzīgo cilvēku integrācija sabiedrībā arī ir svarīga, tā tika pieminēta. Tika minēts, ka Romu stratēģiju ko Ungārijas prezidentūra izvirzījis par prioritātu, vajadzētu attiecināt arī uz Rietumu Balkānu valstīm. Tāpat tika pieminēts, ka tādas iniciatīvas kā Donavas stratēģija veicinās integrāciju vairākos aspektos. Tā palīdzēs risināt kultūras problēmas, tāpat arī radīs ietvaru dažādu programmu problēmu risināšanai. Māksla un kultūra ir spēcīgākie integrācijas dzinējspēki. Tādēļ ļoti žēl, ka nevienmēr šiem aspektiem tiek pievērsta pienācīga uzmanība, salīdzinot ar citām politikām. Daudz debašu dalībnieku pieminēja mākslu, minēja literatūru, mūziku, glezniecību kā ļoti svarīgus savstarpējās izpratnes aspektus un veidus. Miers ir ļoti svarīgs. Mums visiem jābūt atbildīgiem par to. Ja mēs nevarēsim integrēt Eiropas Savienībā Rietumu Balkānu valstis, tad sastapsimies ar ļoti nopietnām problēmām, ko būs daudz grūtāk risināt. Varētu rasties konflikti šajā reģionā. Debašu laikā izskanēja personiska pieredze ko stāstīja daži deputāti par šo reģionu. Un daloties pieredzē, viņi vienmēr uzsvēra, cik svarīgi ir izprast kaimiņu kultūru, vērtības un identitāti. Tie ir galvenie priekšnoteikumi, lai mēs atrisinātu problēmas. Paldies! Köszönöm, képviselő úr! Technikai tájékoztató jellegű bejelentést szeretném. Paldies! Tagad tikai neliels eh, tehnisks komentārs. Tulkojums bulgāru valodā ir pieejams 17. kanālā, nevis 21. Tagad es vēlētos eh, sirsnīgi sveikt eh, premjerministru Orbānu un eh, došu viņam vārdu uzrunāt klausītājus Ungārijas prezidentūras vārdā. Dāmas un kungi, es vēlētos visus jūs sirsnīgi sveikt Esmu ļoti apmierināts, ka varu stāties priekšā šajā tik ļoti svarīgajā sanāksmē, kur ir runa par Eiropas integrāciju un paplašināšanos. Ungārijas prezidentūra ir apņēmusies pildīt šo mērķi. Tagad es vēlētos eh, nedaudz pastāstīt par mūsu nākotnes redzējumu. Pirmkārtām, mēs gribētu teikt, ka mums ir vīzija par šo reģionu Šī vīzija ir balstīta uz realitāti. Realitāte ir tāda, ka mēs runājam par vienotību Eiropas kontinentā. Šeit ir runa par reģionu, kas atrodas kaimiņos NATO un Eiropas Savienības valstīm. Šajā reģionā mēs jūtam, ka darbs vēl nav pilnībā pabeigts. Tad, kad centrāla Eiropas valstis pievienojās Eiropas Savienībai, mēs runājām par Eiropas atkal apvienošanos. Tolaik mēs vēlējāmies eh, tikt galā ar traģēdiju, kas izcēlās pēc 1945. gada, pēc fašismu, pēc komunismu invāzijas. Bija jādomā par kultūras vienotības saglabāšanu un atkal apvienošanu. Mums vajadzēja saistīt kopā tos elementus, kas pieder viens otram. Tagad mēs saskaramies ar citiem uzdevumiem Mums ir jāatcerās, ka vēsture ir daudzveidīga. Un uh, dažkārt uh, rietumu valstis nesaprot uh, vairāku šīs vēstures aspektus. Mums ir pirmām kārtām jānoskaidro, kāda ir mūsu nolūki, vai mēs patiešām vēlamies integrēt šo reģionu Eiropas Savienībā. Ungārijas prezidentūra uzskata, ka šis jautājums jau ir izlemts Tas tika darīts tad, kad eh, Grieķija, Rumānija un Bulgārija iestājās Eiropas Savienībā. Mums ir pilnīgi skaidrs, ka nedrīkst eh, parādīties balti plankumi vai melni caurumi Eiropas kartē. Šeit ir runa par drošību, par aizsardzību. Šādi caurumi noteikti radītu riskus mūsu drošības stratēģijā. Es vēlētos teikt klausītājiem, ka, ja mēs neintegrēsim šo reģionu, tad noteikti to darīs kāds cits. Jebkurš, kurš apmeklē šo reģionu, zina, ka ir arī citi kandidāti. Vēl kāds jautājums, vai ir pienācis īstais brīdis paplašināšanai? Šīs debates ir ļoti dziļas. Ko tad tas īsti prasa no mums, šī jaunā paplašināšanās? Ir jāatcerās, ka te ir runa par interešu un varas pārbīdīšanos pasaulē. Mums ir jāapzinās, ka mums jāstājās pretī milzīgiem izaicinājumiem gan globālā ziņā, gan arī Eiropas Savienībā. Kas tad īsti veicina Eiropas eh, labos rezultātus, vai tā ir padziļināšanās vai paplašināšanās? Centrāla Eiropas reģionam ir pieredze šajā sakarībā. Kad mēs integrējām Centrāla Eiropas reģionu, tad mūsu pieredze bija tāda, ka šeit nav runa par vai, te ir runa par un. Mums ir jāņem vērā abi šie procesi, gan padziļināšanās, gan paplašināšanās. Ir pilnīgi loģiski, ka ir jānodrošina iekšēja atjaunošanās Eiropā, Tieši par to runā arī šo sešu tiesību aktu pakete. Cerams, ka padomē un parlamentā šie tiesību akti tiks veiksmīgi pieņemti. Taču ar to nepietiek. Eiropas Savienībā vajadzīga arī tāda paplašanāšanās, kas uzlabotu tās konkurētspēju. Trešais jautājums ir saistīts ar nesenās paplašanāšanās kārtas pieredzi Eiropas eh, Savienība veda sarunas par 20 un vēl vairāk sadaļām 90. gadu beigās un 2000. Eh, gadu sākumā. Esmu pārliecināts, ka parādīsies eh, jaunas darba vietas. Tieši par to arī bija runa, ka darba tirgū parādīsies jauni darbinieki bet realitāte ir pierādījusi, ka paplašanāšanās ir tikai un vienīgi pa u bagātinājusi Eiropas Savienības ekonomiku. Paplašanāšanās nav uh, bijusi trūkums. Paplašanāšanās ir viens no izaugsmas virzītājspēkiem Eiropas Savienībā. Bez uh, centrālās Eiropas ekonomiskā potenciāla Rietuma Eiropas uh, ražošanas kapacitāte tiktu pārvietota uz citiem reģioniem, kas vairs neatrodas Eiropā. Šis fakts, ka Centrāla Eiropas ekonomika tagad ir iekļauta Eiropas Savienībā, ļauj nodrošināt, ka ražošanas kapacitāte paliek Eiropas teritorijā. Tieši par to arī ir runa, ja mēs pieskaramies Rietumu Balkānu jautājumam. Rietumbalkāni arī varētu būt viens no Eiropas ekonomikas virzītā spēkiem. Šis punkts noteikti ir vērā ņemams. Vai Rietumbalkānu reģions ir spējīgs iestāties Eiropas Savienībā, vai šīs valstis ir gatavas dalībai ir atrodamas eh, kopīgas vērtības un ir arī jāatcerās, ka mūsu kopējās problēmas izried no tā, ka ne visi ievēro noteikumus. It īpaši, ja ir runa par piesardzīgu ekonomisko pārvaldību. Tieši tāpēc mums ir jāpārdomā, vai Rietumbalkāni var pievienoties šim eh, kopīgo vērtību kopumam. Ir jādomā par to, vai Rietumu Balkāni varēs cienīt un arī stiprināt kopējās Eiropas vērtības. Lai varētu notikt Rietumu Balkānu integrācija, mums ir jābūt atklātiem, un Rietumu Balkānu valstīm ir jāpilda savi mājas darbi un jāstiprina Eiropas vērtības. Personīgi esmu pārliecināts, ka viņi var atrisināt šīs problēmas, un viņiem vajadzētu dot iespēju risināt šos uzdevumus. Noslēgumā vēlētos piebilst dažus vārdus par mūsu kopējiem mērķiem un uh, uh, reālo sasniegto. Pirmkārtām par Horvātiju. Godājumie klātesošie. Es domāju, ka te ir redzams īstenis veiksmes stāsts. Horvātija varētu būt uh, tāds dzīves piemērs tam, ka Eiropas uh, perspektīvas ir patiešām saredzamas un sataustāmas. Horvātija ir pierādījusi to, ka šo reģionu var stabilizēt. Un tieši dalība Eiropas Savienībā un perspektīva par dalību Eiropas Savienībā nodrošina šo attīstību. Ir visiem skaidrs, ka ir bijis daudz sārunu par Horvātijas dalībvalsts statusu un Serbijas. Asociētās valsts statusu, ka šīs abas lietas ir saistāmas kopā, bet es domāju, ka tās ir pilnīgi atšķirīgas lietas. Šis scenārijs būtu nevēlams gan Horvātijai, gan Serbijai. Ja mēs iesim pa šo ceļu, tad mēs pieļausim ļoti lielu kļūdu. Šajā gadījumā daudzi citi politiskie nosacījumi tiktu formulēti arī citu valstu iestājai, un īsnībā tie neatbilst realitātei. Tādējādi mēs eh, saskārtos ar eh, lielu varu sadursmi. Ir jāatcerās, ka dalībvalsts status ir atkarīgs tikai un vienīgi no konkrētās kandidāta valsts sasniegtā. Tieši tāda ir Ungārijas nostāja. Un tāpēc mēs uzskatām, ka sarunas ar Horvātiju ir jānoslēdz pēc iespējas ātrāk. Par Melnkalni. Es domāju, ka tas ir Eiropas Savienības interesēs uzsākt sarunas pēc iespējas ātrāk. Tas pats attiecas arī uz Serbiju. Ir svarīgi piešķirt kandidātu valsts statusu Serbijai un uzsākt sarunas pēc iespējas ātrāk. Te mēs saskaramies ar tādu kā 21. gadsimta paradoksu. Es ļoti labi saprotu, ka mums, kā brīvi ievēlētiem pārstāvjiem, ir rūpīgi jādomā par valsts nosaukumu. Vai mums ir jāizmanto valsts izmantotais nosaukums vai arī kāds cits nosaukums, kā piemēram bijusī Dievislāvijas republika Maķedonija? Valstī ir kandidāta valsts status, taču mēs nevaram uzsākt sarunas, un tas, manuprāt, ir absurdi. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pārvarēt šo problēmu pēc iespējas ātrāk. Ungārijas prezidentūra uzskata, ka šī situācija ir patiešām mm, neveiksmīga. Mēs liekam šķēršļus sarunu sākšanai. Tādu jautājumu dēļ, ko varētu izskatīt tikai un vienīgi saruna beigās. Tagad daži vārdi par Albāniju. Albānija ir potenciāla kandidāta valsts un arī NATO dalībvalsts, taču tai ir jāizpilda divi Eh, priekšnosacījumi, lai tā varētu uzsākt sarunas. Ungārijas prezidentūra vēlas ieteikt, lai šīs sarunas tiktu sāktas pēc iespējas ātrāk. Šo sarunu atlikšana pasliktinātu stabilitāti šajā valstī. Tāpat arī man ir jāatzīmē, ka No Kosovas mēs gaidām, lai tā saglabātu skatījumu Eiropas virzienā, taču mēs nevaram parakstīt nekādu vienošanos, tāpēc, ka ne visas Eiropas Savienības dalībvalstis ir atzinušas Kosovas statusu. Dāmas un kungi, tagad mēs varam pievērsties vienam no lielākajiem izaicinājumiem šajā reģionā un Eiropā, Eiropas Savienībā. Tā ir Bosnija Hercegovina. Šī valsts atrodas smagā situācijā Īsnībā ne tikai šī valsts atrodas eh, sarežģītā situācijā, bet pastāv bažas, ka arī mēs varētu saskarties ar šīs valsts problēmām. Ungārija, kas atrodas tuvu šim reģionam, ļoti labi saprot, ka stabilizācija Bosnijā, Hercegovinā un šo problēmu risinājums ir atrodams tikai mm, balstoties uz veiksmīgiem piemēriem kaimiņu valstīs. Dāmas un kungi, jūs redzat, ka mēs eh, saskaramies ar ļoti daudzām un dažādām problēmām. Šeit ir vajadzīga patiešām drosmīga politika. Es domāju, ka vajadzētu apvienot visus spēkus, kas iestājas par paplašināšanos. Mums vajadzētu uzsākt jaunu ofensīvu, lai mēs varētu pārvarēt eh, skeptisku mentalitāti Eiropā, kas varētu aizkavēt integrācijas procesus. Jūs vienmēr varat paļauties uz Ungāriju, ja runa par integrāciju. Paldies, priekšādētā premjerkungs. Tagad vēlētos sveikt Jose Manuelu Baroso, kurš ir Eiropas uh, komisijas priekšēdētājs. Dodu vārdu jums ievadvārdiem. Paldies! Ministra kungs, cienījamie deputāti, dāmas un kungi! Pirmkārt, vēlos pateikt, ka esmu ļoti gandarīts par iespēju būt kopā ar jums starp parlamentu sanāksmē, kas ir veltīta Rietumu Balkāniem. Esmu piedalījies arī citā starpparlamentu sanāksmē, kas bija veltīta Rietumu Balkāniem, un tagad jau redzu daudz pazīstamas sēs. Varu teikt, ka Eiropas Savienība nav jau tikai Briselē vai Strasbūrā. Runa ir par to, ko mēs darām katrā dalību valstī un ko, par ko mēs diskutējam katrā no valsts parlamentiem. Īstenībā mēs nevaram neko paveikt bez jūsu atbalsta un līdzdalības. Sadarbība un dialogs starp Eiropas institū Savienības institūcijām un nacionālajiem parlamentiem ir izšķiroša. Tāpēc esmu ļoti gandarīts par iespēju runāt tagad ar jums par eh, potenciālu turpmāko Eiropas Savienības paplašināšanu Rietumbalkānu virzienā. Paplašināšanās politika tiek uzskatīta par vienu no labākajām Eiropas Savienības politikām, un es personiski uzskatu, ka tas ir viens no lielākajiem Eiropas vēstures sasniegumiem. Tas ir veids, kā mēs varam Eiropas kontinentā veicināt labklājību un drošību. Tas ir arī veids, kā mēs varam vienot un atkal apvienot Eiropas ģimeni. Mēs tikko dzirdējām no premjerministra Orbāna, Viņš pats nāk no valsts, kas pirms desmit gadiem mm, uzskatīja, ka dalība Eiropas Savienībā ir uh, solījums, kas ir piepildāms tikai nākotnē. Savukārt tagad viņš ir Eiropas Savienības padomas priekšsēdētājs. Vēlos teikt, ka Ungārija ir ļoti daudz ko paveikusi, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti. Un šo, šī pieredze nodara, var noderēt Rietumbalkānu valstīm. Manuprāt, eh, apvienošanas process nevar tikt uzskatīts par pabeigtu, kamēr Rietumbalkāni nav mūsu vidū. 2003. gadā eh, Tesaloniku Eiropas Savienības padomē tika runāts par to, tika pieņemts arī attiecīgs lēmums. Es pats biju ļoti gandrīz par to. Tajā brīdī uh, gan Somija, gan Zviedrija, gan Austrija varēja uh, piedalīties šajā procesā, un uh, mana valsts savukārt bija viena no prezidējošām valstīm. Šis bija viens no kārtējiem uh, pieteikumu izskatīšanas viļņiem un paplašināšanas kārtām. Man bija iespēja apmeklēt, apmeklēt Rietumu Balkānu valstis, dažas no tām uh, Serbiju, Kosovu un Albāniju apmeklēšu turpmākajos mēnešos. Manas uh, vizītes laikā varēja pirmkārt simbolizēt komisiju un parādīt, ka mēs esam ieinteresēti tajā, lai turpinātu paplašināšanu. Es atbraucu uz šīm valstīm ar vienu skaidru ziņu. Mēs gribējām teikt, ka mēs uzskatām, ka šīs valstis, viss šīs reģions iedarās Eiropas uh, lielajā ģimenē. Mēs uzskatām, ka viņi ir eiropieši, viņu saknes ir Eiropā un viņu nākotne arī. Lai taču, lai šīs valstis kļūtu par Eiropas Savienības dalību valstīm, vēl ir jāpaveic daudz darba. Mēs saprotam, ka jau tagad lietas virzās uz priekšu ļoti strauji un pozitīvi, taču vēl ir priekšā daudz darba. Katrai no valstīm ir jāpiedalās ar saviem spēkiem, ar savu inteliģenci. Eh, Horvātijas iestāšanās Eiropas Savienībā var būt kā katalizators visam šīm reģionam, lai turpinātu cīņu par to, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti. Šis jautājums nav tikai par solidaritāti, bet arī par uzmundrināšanu, par to, ka mēs gaidam jūs šeit. Tā ir iespēja, bet, protams, arī izaicinājums. Šobrīd esam jau tādā līmenī, kad Horvātijas eh, iestāšanās sarunas ir pašā pēdējā līmenī un savukārt uh, Montenegro un Montenegro sarunās jau virzās uz priekšu. Te pašā laikā joprojām ir, paveik, joprojām ir daudz izaicinājumi. Varu teikt, ka nepieciešams tagad Bosnijā un Hercegovinā un Albānijā pārvarēt politisko stagnāciju un atrisināt arī daudzus citus jautājumus. Turklāt Varu teikt, ka visā reģionā uh, tiesības brīvi paust savu viedokli joprojām brīžiem tiek apdraudētas. Varu teikt, ka mēs esam gatavi sadarboties uh, brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Varu pateikties Dorisai Pakai un Ungārijas uh, parlamentā mm, deputātu Balo kungu par, par viņu paveikto darbu. Uh, Demokrātiskās institūcijas, tieslietu sistēma, pamatprincipu un pamat brīvība aizsardzība, ieskaitot minoritāšu tiesības, ir ārkārtīgi svarīgas arī ekonomiskai attīstībai. Ja valsts gribētu uh, piesaistīt ārlietu, ārzemju investīcijas, ir ļoti svarīgi, lai eksistētu sistēma, kas nodrošina labu valsts pārvaldību un arī laba tieslietu sistēma. Tāpēc Eiropas Savienības reformas un attiecīgi izaicinājumi veicinās gan demokrātiju, gan stabilitāti, gan arī ekonomikas izaugsmi. Kandidātiem un potenciāliem kandidātiem tā ir lieliska izdevība. Šīs reformas ir absolūti svarīgas pašu valstu iedzīvotājiem, tāpēc arī progress ir ilgspējīgs un stabils. Kā jau esmu teicis, Serbijas parlamentām ir ļoti svarīgi sagatavoties tā, lai varētu uzticēties vietējai iedzīvotājai, bet arī Eiropas Savienība varētu uzticēties. Jo no nu tā brīža, kad kāda valsts ir kļuvusi par Eiropas Savienības dalību valsti, tas nozīmē, ka dalība ir absolūti leģitīma, simtprocentīgi. Jautājums jau nav par to, ka vienkārši tiek atķiksēts kārtējais uh, jautājums uh, pievienošanas sarakstā. Nē, tas nozīmē to, ka valsts tiešām ir paveikusi reformas. Uh, Un tā ir lieliska iespēja nodrošināt harmonizāciju ne jau tikai valsts līmenī, bet arī sabiedriskā līmenī. Un, protams, ir ļoti svarīgi, lai partijas varētu vienoties savā starpā tā, lai reformas tiktu atbalstītas un lai Eiropas Savienībā katras valsts nākotne tiktu iedzīvotāji atbalstīta. Mēs noteikti palīdzēsim katrai no Rietumu Balkānu valstī. Šīs valsts var rēķināties ar mūsu politisko, ekonomisko un finanšu atbalstu. Ne jau tikai atbalstu vārdos, bet arī tīri finansiālu atbalstu jau daudzos reģionos, kandidātu valstīs un potenciālais kandidātu valstīs mūsu finanšu atbalsts jau ir skaidri redzams un tiešām ir devis lielu ieguldījumu. Periodā starp 2007 un 2013 gadu Eiropas Savienība ir atvēlējusi 11,5 miljārdus eiro uh, institucionālajai attīstībai, lauku attīstībai un sadarbībai pāri robežām. Vēl viena iespēja ir tas, ka visām valstīm ir iespēja baudīt bezvīzu režīmu, kas savukārt ir fantastiska iespēja uh, sadarboties personiskā līmenī, apceļot valstis un iepazīties. Vēl viena lieta ir tas, ka būtu absolūti nepieciešams uh, turpināt reformas un darīt to ikdienā. Tas nozīmē, ka ir jābūt līderiem, ka ir absolūti jāapzinās savu atbildību šajā procesā. Eiropas Savienības dalība Rietumbalkānu valstīm uh, ir ārkārtīgi svarīgi, jo tā ir iespēja uh, pārvarēt un uh, savu pagātni un, un, un mainīt tagad uh, attieksmi pret daudzām lietām. Tā ir iespēja panākt kompromisu. Un es varu teikt, ka sadarbība Eiropas Savienībā nav nekādā gadījumā vājāks risinājums. Nē, ja mēs meklējam kompromisu, mēs meklējam vienotību. Bija arī seminārs par uh, pilsoņu integrāciju, kur tika runāts par kultūras dažādību un, un jautājumiem, kas ir saistīti ar, uh, ar valstu dažādību. Es varu teikt, ka neviena valsts nav zaudējusi savu identitāti tajā brīdī, kad kļūst par Eiropas Savienības dalību valsti. Nē, tieši pretēji. Mūsu dažādība nekadā gadījumā nav vājums. Tā tas, tas tā ir mūsu stiprā puse. Nu, kā esmu runājis ar um, politiķiem Rietumu Balkānos, ir ļoti svarīgi, lai būtu pietiekama politiskā grība, lai visas partijas būtu ieinteresētas, lai visi būtu gatavi vienoties, lai sasniegtu šo kopīgo vienoto mērķi. Protams, šeit ir jāsniedz savstarpēja cīņa un jābūt gataviem arī uz kompromisu. Un, manuprāt, šeit Eiropas Savienības nacionālajie parlamenti ir ārkārtīgi svarīgi. Šeit es runāju ne tikai ar iedzīvotājiem, bet arī ar parlamentu deputātiem. Ir ļoti svarīgi sasniegt Eiropas integrāciju. Esmu pārliecināts, ka visas Rietumu Balkānu valstis darīs visu no savas puses, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tieši to es arī redzēju savas vizītes laikā. Esmu runājis ar politiķiem, un viņi teica, ka viņu valstīs Eiropas integrācija ir tieši tas process, kas nodrošina stabilitāti un integrāciju. Viņi teica, ka viena lieta, par ko visas partijas var vienoties, ir tam, ka ir nepieciešama integrācija Eiropas Savienībā. No vienas puses bija ļoti pozitīvi, bet te pašā laikā es nebiju īpaši laimīgs, jo viņi teica, ka vienīgais, par ko viņi var vienoties, ir Eiropas integrācija. Man jau šķiet, ka ir vajadzīgs daudz pla daudz plašāka vienotība, lai varētu sasniegt reālas reformas šajās valstīs. Šobrīd varam konstatēt, ka Eiropas Savienības e, integrācijas ceļā dažām valstīm līdz šim ir veicies labāk. Ir dažas valstis, kurām ir stingrāka stratēģiska pieeja. Tā pašā laikā esmu pārliecināta, ka visas valsts varēs sasniegt to, kas ir sasniedzams un nepalaidīs garām iespēju kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Arī mums Eiropas Savienības iedzīvotājiem šis ir ārkārtīgi svarīgs solis. Žan Manē ir teicis, ka katram ir savi mērķi. Bet kādi ir šie mērķi? Vai nu par kaut ko kļūt, vai arī kaut ko darīt, lai kļūt par Eiropas Savienības uh, dalību valsti ļoti svarīgi būt gataviem uz rīcību, tā lai mūsu mērķi būtu ļoti reāli un konkrēti. Uh, Un tagad, protams, ir izvirzīts mērķis integrēties Eiropas Savienībā, tagad ir vajadzīgi reāli darbi. Eiropas komisija turpinās atbalstīt visas valstis, kas ir sākušas šo ceļu. Jūs varat rēķināties ar mūsu uh, sadarbību, palīdzību un atbalstu. Nākotnē noteikti kļūsiet par Eiropas Savienības dalību valstīm. Paldies par uzmanību! Sirsnīgs paldies komisijas prezidentam Barozu. Un tagad sāksim debatas. debatēs piedalīsies Eiropas Savienības padomas un komisijas pārstāvi. Debatas notiks pēc sekojušiem noteikumiem, tieši tāpat kā vakar. Mēs aicināsim izteikties runātājus. Ja vēlties pieteikties, runāt, tad lūdzu aizpildiet anketu, formulāru, kas katrai delegācijai tika izsniegts. Un tad prezidijā mēs varēsim sastādīt runātāju sarakstu. Katram tiks atvēlēts noteikts uzstāšanās laiks, un tas būs trīs minūtes. Jūs varēsiet paši sevi kontrolēt, redzot, kā laiks mainās šeit priekšā uz ekrāna. Lūdzu, ievērojiet jūs rīcībā atvēlēto laiku. Izmantosim arī zilās kartas procedūru, kā tas ir parasts Eiropas parlamentā. Pastāstīšu, kā pēc katra trīs minūšu izteikuma uh, Citiem klātesošiem būs iespēja uzdot jums jautājumu, ja viņi pacels uz zilo kārtu jautājumu. Uzdošanas laiks ir 30 sekundes un arī atbildē paredzēts 30 sekundes. Un tagad, dāmas un kungi, es aicināšu jūs izteikties. Pirmais runātājs manā sarakstā - Bostināru kungs. European... Godātais Eiropas komisijas prezidenta kungs, godātais premjerministra Orbán, pirms mēs sākam debatas, es gribētu tikai īsi ieminēties par procedūru. Buzek kungs, jūs zinat, ka 7. martā es jums nosūtīju vēstuli. Tajā es jūs informēju par paziņojumu, kas tika izteikts pret mani, kā Eiropas parlamenta deputāti un, deputātu un um, delegācijas vadītāju vietnieku attiecībām ar Dienvidu Austrumu Eiropu. Šo vēst, šos apvainojums izteica Josefina Alpāni, kas ir, Al, Topalī, kas ir Albānijas parlamenta priekšsādātāja. Viņa mani vainoja 24. februārī no savas uh, eh, Albānija, Albānijas parlamentā. Viņa teica, ka es esmu rasistisks, anti-albāniski noskaņots un korumpēts. Es esmu cīnījies pret vīzu režīmu atcelšanu Albānijā. Topālī kundzes paziņojumi ir pilnīgi nepamatoti un nepieņemami. Tie aizvaino ne tikai mani personiski un manu cieņu, bet arī tās iestādes, ko es pārstāvu, piemēram, Eiropas parlamentu kopumā. Priekšsēdētāja kungs, Eiropas parlamenta prezidentu konference šo jautājumu apsprieda pirms mēneša. Es zinu, ka jūs, Buzek kungs, no sava augstā amata, Eiropas parlamenta prezidenta amata, esat atkārtoti mēģinājis diplomātiski un ne tikai pa diplomātiskiem kanāliem, bet arī visādi citādi pārliecināt to palikundzi par to, eh, ka viņai vajadzētu atteikties no saviem vārdiem. Uh, Mēs šodien, eh, protams, runājam par jautājumu, kas ir ļoti svarīgs visam kontinentam, ne tikai Eiropas Savienībai, bet es gribēju tomēr šai te augstajai, mm, šai, šai augstajai auditorijai paziņot par šo nepatīkamo diskusiju. Paldies! Īstenībā ir, šajā telpā ir divas zilās kartas. Acīm redzot, kāds vēlas komentēt tikko dzirdēto izteikumu. Aš esu užsirašęs pokalbiui, tai po to uždočiau klausimą. Norėčiau užduoti klausimą. Jā, es gribētu īsi komentēt un pēc tam uzdot jautājumu Orbāna kungam. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Topalī kundze ir par, pacēlusi zilo karti. Lūdzu, dod vārdu jums. Much, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es piekrītu Bostinārī kungam, ka tas, ko viņš teica, ir pilnīgi nevietā šeit. Nav jārunā par Bostinārī incidentu. Bostinārī kungs ir tas, kurš teica, ka albāniešiem nav vajadzīga brīva pārvietošanās. Viņš vēlas uzspiest albāniešiem Berlīnes. Um, Belī, Berlīnas mūri jaun. Ir 3,2 miljoni albāniešu, un es esmu viena no tiem, kas uzskata, ka šie te paziņojumi ir pret albāniešiem rasistiski, un tos vāda ļoti zemiskas intereses. Uh, Es gribētu pasvītrot, ka šāds priekšlikums ir līdzīgs Čaušesku priekšlikumam, un to noteikti iedvesmo pretalbāņu aprindas. Tāda ir realitāte. Ja kādu realitāti aizvaino, tad realitāte nav par to vainīga. Nedz arī tie 3,2 miljoni albāņi ir vainīgi. Nedz arī Džozefīna Tapāli ir vainīga pie tā. Köszönöm. Arra kérem a tisztelt. Eh, Paldies, Topali kundze. Un tagad es gribētu kolēģus lūgt pārtraukt šo te strīdu šajā formā un atgriezīsimies pie mūsu darba kārtības jautājumu, kas ir daudz svarīgāks. Andju Kades lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem, kas teica ievadvārdus Orbán kungam un Barozu kungam. Es gribētu izdarīt kopsavilkumu par šo divu dienu debatēm. Es pārstāvu Lietuvas parlamentu un visas politiskās partijas, kas Lietuvā ir pārstāvētas parlamentā, pieņēma paziņojumu, kurā mēs veicam Horvātiju ar tās panākumiem un novēlējām Horvātijai veiksmīgu sarunu pabeigšanu šī gada rudenī, lai varētu pēc tam ratificēt iestājas līgumu Eiropas Savienībā un noturēt referendumu. Novēlējām, lai referendumu e, iznākums būtu veiksmīgs. Mēs ļoti gribētu, lai arī Serbija kļūtu par kandidātu valsti lai beigtos Serbijas dialogs ar Kosovu veiksmīgi. Mēs gribam izteikt apsveikumu Maķedonijai, kas ļoti strauji virzās pa integrācijas ceļu. Mēs ticam, ka visas Eiropas Savienības dalību valsts palīdzēs Maķedonijai un Grieķijai novest problemātisko un delikāto dialogu starp šīm divām valstīm līdz kaut kādam iznākumam. Mēs domājam, ka Eiropas Savienība aktīvāk varētu iesaistīties Bosnijas un Hercegovinas notikumos. Es domāju, ka iekšliet šī situācija šajā valstī ir visatraucošākā un vissaržģītākā. Mēs saprotam, ka šī valsts ir sarežģītā ekonomiskā situācijā. Mēs saprotam, cik svarīgi šīm valstīm ir piepildīt Kopenhāgenes kritēriju, taču es domāju, ka vajadzētu uzsvērt Eiropas Savienībai ir jāizrāda īpaša solidaritāte attiecībā uz visu Rietumu Balkānu reģionu. Austrumu partnerattiecību programma ir ļoti labs piemērs tam, kā varētu palīdzēt. Lietuvai arī dzen ir ārējā Eiropas Savienības robeža. Aiz tās atrodas Baltkrievija un Krievijas Kaļiņingrads apgabals. Mēs gribētu, lai austrumu partnerības politika attīstītos aktīvāk. Mēs ticam tam, ka rietumu Balkāna attīstīsies veiksmīgi. Mēs vēlamies, lai līdzīga veiksme parādītos arī austrumu partneru attiecību programmā. Tas būtu mūsu partneriem ļoti noderīgi. Lietuva vēlas aktīvāk iesaistīties šajos procesos. Vakar mums bija debates par brīvību, drošību un tiesiskumu Mēs labi saprotam, ka ir nepieciešams stiprināt policijas sadarbību, Frontexa darbību. Mēs ļoti pozitīvi izsakāmies par Frontex, kas kā aģentūra strādā ļoti aktīvi un ļoti veiksmīgi. Es uzskatu, ka mūsu šīs dienas fórums būs kā tāds ārkārtīgi labs grūdienis Eiropas Savienības dalību valstīm un visiem mūsu partneriem Rietumu Balkānos, kas liks stiprināt integrāciju. Gribu uzdot jautājumu Orbán kungam. Orbán kungs, kāds ir jūsu viedoklis? Vai Ungārijas prezidentūras laikā jums nevajadzētu aktīvāk Eh, veicināt eh, progresu Bosnijā un Hercegovinā aktīvāk nekā tas bija līdz šim. Paldies! Godātie kolēģi! Gribētu vēlreiz atgādināt mūsu spēles noteikumus. Katram runātājam ir tikai trīs minūtes. Un, ja jūs paceļat zilo karti, tad jums ir 30 sekundes, lai uzdot jautājumu. Tāda ir mūsu zilās kartes procedūra. tas, kuram jūs uzdosiet jautājumu, tiks e, iekļausies 30 sekundēs atbildot. Parastās runas man runātāja saraksta kārtībā ir trīs minūšu garas. Lietuvas pārstāvs, kas tikko kā izteicās, Andri Kaitas kungs, uh, mm, e, vēlēja, pa, pacēla zilo karti, bet viņam patiesībā vajadzēja uh, uzdot tikai īsu jautājumu. Paldies! Vispirms, es domāju, mums ir nepieciešama vīzija, plāns, un tikai tad mēs varam runāt par veiksmes stāstu. Un pēc tam mēs runāsim par Bosniju un Hercegovīnu. Uh, Es domāju, ka Ungārijas prezidentūra izvēlēs pareizu pieeju. Mēs intensīvi atbalstījām visu Rietumu Balkānu reģionu kopā. Tas ir tā kā strādā darbs pie vīzijas. Tad mēs eh, likām uzsvaru uz Horvātijas sarunu veikšanu, lai parādītu to kā tādu veiksmes eh, stāstu, kas varētu mudināt Bosniju un Hercegovinu arī aktīvāk iesaistīties eiro integrācijā. Paldies! Nākamais runātājs Lords Baunes. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies par to, ka devāt man vārdu un ļāvāt piedalīties šajās debatēs. Paldies par Orbán kungam, Brozo kungam par klātbūtni šajās debatēs. Debats, kas šeit notiek šajās divās dienās, parāda, ka starp delegācijām kas nāk no esošiem dalībvalstīm un no Rietumu Balkāniem, joprojām ir mm, dziļa ticība tam, ka Eiropas Savienība pildīs savas saistības Rietumbalkānos. Dzirdējām ļoti daudz tādus uzmundrinošus vārdus par esošajām programmām, par atbalstu, par sadarbību, kas tiek veikta, par progresu dažādās jomās. Taču man jāuzsver, ka reformas cilvēkiem ir grūti ieviest, grūti pārdzīvot, un tās, ja viņas nenesīs kaut kādus redzams taustāms mērķus, tas novedīs pie pesimismu. Priekšādātais jau vakar teica, ja nebūs būtiska politiskā aktivitāte un mērtiecīgas darbības, uh, tāpat arī politiski paziņojumi par to, ka Eiropas Savienība vēlas uzņemt Balkānu valstis, uh, Mm, tad iestāsies šis pesimisms. Protams, es augstu vērtēju Ungārijas prezidentūras veikto, taču tā ir jātur, šis darbs jāturpina arī nākamajām prezidentūram. Mēs nedrīkstam mazināt standarts un kritērijas iestāja Eiropas Savienībā. Taču iestāja ir jāveic stingri pret šiem, pēc šiem kritērijiem, nevis pēc kaut kādiem citiem sagudrotiem kritērijiem. E, dažādi notikumi citur pasaulē nedrīkst novērst mūsu uzmanību no šī reģiona, kur mums ir nepaveikts uzdevums. Un visbeidzot, es gribu vēlreiz atkārtot šodien, ka manuprāt, uh, Mums ir jānosprauž prioritātes. Mēs nevaram visur izdarīt visu pilnīgi vienā laikā. Es personiski esmu ļoti priecīgs par stingro un realistisko viedokli, ko šorīt izteica premjerministrs Orbans. Mūsu prioritāte ir mērtiecīga palīdzība, cīņa pret korupciju, noziedzību un tiesu sistēmas izveidošana, tiesiskuma stiprināšana šajās valstīs. Šajās prioritātēs noteikti jānodrošina tas, lai Horvātija varētu slēgt nodaļu par tiesu sistēmu un uh, iet tālāk iestāšanās procesā. Otrakārt ir nepieciešama politiska centiena, lai ieviestu konstitucionālās izmaiņas Bosnijā un Hercegovinā. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies, lai Bosnija neieslīgt atpakaļ nestabilitātē un hausā. Un visbeidzot, ir nepieciešams palīdzēt Grieķijai un Fairumam atrisināt strīdu par valsts nosaukumu. Tas ir vitāli svarīgi, lai arī šī valsts Fairum varētu kļūt par, varētu atrisināt savus problēmas problēmas. Šiem jautājumiem nemitīgi ir jābūt padomas darba kārtības augšgalā. Mm, tas varētu veicināt to darbu, kas jau tiek veikt šajā reģionā un to sadarbību, kas eh, jau pastāv reģionā. Paldies! Paldies! Krivo Kapiča kungs pārstāvēs Melnkalnes parlamentu. Priekšsēdētāja kungs. Es Ceru, ka jūs mani dzirdēsiet. Lielas paldies par šīm, šo iespēju. Pēdējās divās, trijās nedēļās eh, mēs esam jutuši ļoti aktīvu jūsu piedalīšanos eh, Melnkalnas darbā. Eh, es mēģināšu runāt savās četrās dzimtajās valodās - melnkalniešu, horvātu, serbu un bosniešu valodā. Vienā un tajā pašā laikā es runāšu visās šajās četrās valodās. Danas kao i prethodnog dana. Dāmas un kungi, šodien, tāpat kā vakar, es gribētu pieminēt divus ļoti būtiskus jautājumus. Tie ir jautājumi, kas izraisa Eiropas Savienībā ļoti lielas šaubas. Šie jautājumi ir uzskatām. Pirmkārt runāšu par tiesiskumu, otrkārt par pilsonisko sabiedrību. Tiesiskums ir viena no pamatvērtībām, un tā ir mērokla sabiedrības nobriedumam. Tā tas ir veids, kā mēs varam panākt demokrātijas līmeni. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai jau eksistētu zināms demokrātijas līmenis, tad mēs varam virzīties uz priekšu. Izskatās, ka ir kādas problēmas, laikam tulkojumi nav no manas valodas. No skaidrs, ka no četrām valodām jau nav viegli tulkot. We... Tad turpināšu angliski, vai arī varbūt ir to. I repeat, uh, just may I get new time, no? Okay. Kriminal je u međuvremenu naglo jačao u toku rata dok su naše države oslabile. I zato... Pēc, pēc kara mūsu valstis uh, izjūt diezgan lielu trūkumu, diezgan lielas problēmas. Mums ir ļoti svarīgi, lai Balkāna reģions kļūtu par tādu reģionu, kur valda demokrātija, kur valda brīvība. Un jau Romas impērijas laikā demokrātija tika uzskatīta par vienu no pamatvērtībām. Skaidrs, ka tieši tiesai, tiesu sistēmai ir jābūt noteicošai tā, lai būtu taisnīga tiesa, un pateicoties Eiropas Savienībai, varēsim ši, šos pamatprincipus attīstīt. Tad, kad būsim panākuši jau uh, lielāku demokrātijas pakāpi, varēsim turpināt attīstību. Nākamais aspekts ir pilsoniskā sabiedrība. Jā, mēs vēlamies patiesu demokrātiju, tad ir absolūti svarīgi, lai visas sabiedrības intereses tiktu pārstāvēts. Eiropas Savienība ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ļauj apvienot sabiedrību. Tas ir tā kā tāds kohezijas faktors. Tieši tādēļ Eiropas Savienības iespējas, piedāvātās iespējas mums ir ārkārtīgi svarīgs. Taču ir ļoti svarīgi, lai mēs skaidri un gaiši pateiktu, kādos aspektos, kādos veidos mēs varam sasaistīt uh, reliģiskos un etniskos jautājumos. Skaidrs, ka mēs nevaram uh, veidot politiku balstoties uz etniskajiem uh, jautājumiem un uz reliģiskiem konfliktiem. Mums tas viss ir jāaizmirst iepriekšējā gadsimta un ir jāsaprot, ka tagad ir jāvizās pavisam citā virzienā. Um, es nezinu, vai Rietum Balkānos būs etniska har uh, harmonija. Būtiskākais, lai būtu starp tautu sapratne. Šobrīd Melnkalne jau ir pavirzīsies tik tālu, lai mēs varam saukt sevi par valsti, kas atbilst kandidāta status nosaukumam. Mēs esam ļoti interesēti tajā, lai Horvātija pēc iespējas ātrāk iestātos Eiropas Savienībā, un tad izmantosim Horvātiju par labu paraugu. Un tad Melnkalne arī varēs iegūt pilntiesīgu kandidātu statusu ģeogrāfiski. Un šajā reģionā mēs gribētu kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsts. Paldies! Nākamais runātājs. Rihards Horčīs. Priekšsēdētāja Barozo, premjerministra Orbana. Kā ārlietu komitejas vadītājs eh, savā parlamentā es vēlētos pieminēt uh, dažas svarīgas punktus šīs dienas darba kārtībā. Rietumbalkāni ir Ungārijas prezidentūras prioritāte. Rietumbalkāniem ir jākļūst par integrētu daļu Eiropā. Tā ir Eiropas nākotne. Mēs nevaram eksistēt viens bez otra. Ungārijas prezidentūra uzskata, ka Rietumu Balkānu valstis nav nekāda problēma, bet gan iespēja, kā jau tikko norādīja premjeras savā uzrunā. Tā ir arī iespēja nodrošināt kopējas vērtības, kā arī uh, piešķirt Eiropas eh, perspektīvu ikvienam, kas piedalās šajā procesā. Eiropas Savienības paplašanāšanās eh, ir mūsu visu interesēs. Tas jau tika šodien norādīts. Protams, ir vajadzīgs eh, smags darbs un apņemšanās pildīt Eiropas Savienības vērtības, cilvēktiesības, demokrātija un tā tālāk. Daži posmi ir paveikti, piemēram, vīzu režīmu liberalizācija un tā tālāk, bet ir jādara vēl vairāk. Dāmas un kungi, spēcīga Eiropa ne tikai prezidentūra, spēcīga Eiropa nozīmē uh, drosmīgus soļus un, un uh, to veikšanu, tad, kad tie ir nepieciešami. Ekonomiskā pārvaldība ir saistīta ar šiem soļiem. Mums ir jānodrošina viss vajadzīgais, lai Eiropa būtu spēcī, spējīga atbildēt ekonomiskajai un finanšu krīzei. Tā mums vēl ir jāpārvar. Eiropa ir jāpadara spēcīgāka par to Eiropu, kāda uh, eksistēja pirms sešiem mēnešiem. Tieši tāpēc Ungārijas prezidentūra liek uzsvaru uz Eiropas iespēju reaģēt uz ekonomisko un finanšu krīzi. Tas ietilpst rotējošās prezidentūras valsts ietveros. Un tieši tāpēc mēs arī sadarbojamies ar Hermanu Van Rompaju, ar tādām institūcijām kā Eiropas parlaments un Eiropas komisija. Uh, makroekonomiskās koordinācijas cikla veiksmīga īstenošana, Eiropas semestris, sešu tiesību aktu pakete, kas nodrošinātu mm, ekonomiskās pārvaldības stiprināšanu, ir galvenās Ungārijas prezidentūras prioritātes. Esam jau kaut ko paveikuši, mūsu rezultāti ir labi, bet mums jāturpina strādāt, lai mēs sasniegtu mūsu kopīgos mērķus. Priekšsēdētāja kungs, Ungārijas prezidentūra ir uh, cītīgi strādājoši un uzticams partneris. Mēs esam priecīgi ar jums sadarboties, lai mēs varētu veidot mūsu kopējo nākotni kopā ar Rietumu Balkānu valstīm. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Caba Tabaidī, kurš izteiksies sociāldemokrāta grupas vārdā šeit Eiropas parlamentā. Paldies, Orbana kungs, Bozek kungs, Rozu kungs. Es domāju, ka mēs varam runāt par Ungārijas prezidentūru šeit Eiropas parlamentā kā par ļoti veiksmīgu prezidentūru. Paldies eh, tai arī par šī pasākuma organizēšanu. Šī konference tiek eh, organizēta īstajā laikā, jo šķiet, ka ir noticis tāds kā panīkums eh, šajā reģionā attiecībā uz paplašināšanos. Mēs zinām, ka kopš 2007. gada ir jūtams tāds paplašināšanās uh, panīkums. Un tagad es vēlētos arī pieminēt, ka tas neatiecas tikai uz Eiropas Savienību, bet arī uz kandidātu valstīm, kas eh, jūt eh, grūtības iestāties Eiropas Savienībā. Ir jāatcerās, ka Eiropas Savienība ir eh, ļoti tāla nākotne daudzām valstīm Rietumu Balkānos, jo šie iespējamie, iespējamās priekšrocības, ko tās varētu gūt, kļūst arvien mazākas. Tas varētu radīt argumentus nacionālajai elitei tādās valstīs kā, piemēram, Maķedonija, atlikt vajadzīgās reformas vai arī censties panākt labas attiecības ar kaimiņu valstīm. Tas patiešām ir veltīgs mēģinājums no Ungārijas prezidentūras puses, un es vēlētos teikt, ka es nepiedaru tai pašai politiskajai ģimenei kā Orban kungs es eh, varu novērtēt eh, Ungārijas prezidentūras pūliņus pabeigt eh, sarunas ar Horvātiju un teikt, ka tas ir patiešām labs sasniegums. Tāpat arī uh, nodrošināt sarunu sākumu ar Serbiju un Melkāni. Taču es vēlētos arī norādīt, ka uh, komisijas attieksme, kas nebija pārāk enerģiska, nav mums palīdzējusi. Protams, mums vēl ir atlikuši pāris mēnešu laika. Pirms iestāšanās finansējums un pašreizē Eiropas Savienības instrumenti šķiet nav pietiekoši. Es vēlētos uh, lūgt, lai retē, rotējošā prezidentūra izmantotu atlikušos mēnešus lai izskatītu, ko tad varētu paveikt. Kā jau premjeras norādīja, mums eh, vajadzētu nodrošināt, lai šis anklāvs pieder Eiropas Savienībai. Ja vien mēs eh, nesagatavosim šo Rietumbalkānu paketi, kur varētu iesaistīt privāto kapitālu, ja mēs eh, neizveidosim šādu kopēju Rietumbalkānu, uh, pakotni šīs panīkums attiecībā uz iestāšanos un paplašanāšanos kļūs arvien lielāks. Ja pirms iestāšanās netiks atrasinātas etniskās problēmas un uh, kaimiņu valstu savstarpējās problēmas, tad pēc iestāšanās to darīt būs par vēlu. Es domāju, ka mums eh, vajadzētu padomāt, kas notika pēc mūsu iestāšanās, pēc tam, kad Slovākija pieņēma apkaunojošos tiesību aktus par valodu. Septiņus gadus, septiņos gados ir pieņemti dažādi tiesību akti, un tūkstošiem cilvēku vēl ar vienu nav saņēmuši pilsonību. Runātājs tiek pārtraukts. Paldies! Jozefīnai Topālei teikdots vārds. Viņa pārstāv Albānijas parlamentu. Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti augstu vērtēju šādu uh, kopīgu parlamentāriešu tikšanos, kur var tikties Eiropas parlamentārieši un Rietumbalkānu valstu parlamentārieši. Un uh, galvenā ideja ir Rietumbalkānu valstu virzība uz Eiropu. Pirmkārt vēlētos pateikties Eiropas parlamentam, visām politiskajām grupām un eh, tām grupām, kas nobalsoja par vīzu liberalizāciju Albāņu pilsoņiem pagājušajā gadā. Ir jāatcerās, ka Albānija ir nodrošinājusi milzīgu progresu pēdējo gadu laikā. Tāpat arī es vēlētos sirsnīgi pateikties eh, par Eiropas parlamenta mēģinājumiem atbalstīt Albāniju. Uh, šajā ceļā uz eh, integrāciju. Kā Albānijas eh, parlamenta priekšsēdētāja, es vēlētos pateikties Buzeka kungam par izrādīto solidaritāti gan Balkāniem, gan Albāņiem īpaši. Kā jau jūs zināt, Albānija ir NATO dalībvalsts. Lai kļūtu par NATO dalību valstī, Albānija ir gājusi tālu uz priekšu, tā ir ieviesusi milzīgas reformas, ir nodrošinājusi lielas pārmaiņas. Ja mēs eh, paskatāmies uz šo 20 gadu periodu, kopš Albānija sāka savus integrācijas procesus, un paskatieties uz to Albāniju, kāda tā ir pašlaik, tad jūs sapratīsiet, ka Albānija ir paveikusi visgarāko ceļa posmu visīsākajā laikā. Runājot par ekonomiku, man jāsaka, ka laikā, kad uh, finansēs un ekonomikā visā pasaulā valda tsunami, pēdējo gadu laikā Albānijā ir pieredzēts 4% ekonomiskais pieaugums. Pagājušā gada pēdējā trimestrī mums bija 5% ekonomiskais pieaugums. Mūsu parāds ir 59%, Mums ir izdevies samazināt to par 2% šo gadu laikā, mums ir 3,5% deficīts, inflācija tiek kontrolēta un 62% palielinājums ir vērojams eksportā. Tas nozīmē, ka Albānija īstenībā ir ļoti labā stāvoklī. Protams, mums ir dažādas mākslīgas problēmas, ko kāds mums rada tie, tas ir demokrātijas izaicinājums. Ir jāatcerās, ka mūsu stāsts nevienmēr ir bijis veiksmīgs. Albānijā vienmēr ir bijuši kari, ir bijusi noziedzība, bijušas dažādas invāzijas. Mēs esam nolēmuši virzīties uz priekšu, un, lai to darītu, mums ir vajadzīga solidaritāte. Mums ir jānodrošina, lai visi pret Albāņiem izturētos godīgi, Jā, protams, Albāņi turpina saskarties ar grūtībām, bet vismaz mēs esam mēģinājuši rast veidus, kā stāties pretī šim grūtībām. Mums ir četras uh, ticības - šīti, sunīti, pareizticīgie katoļi. Mums ir jādomā par šo reliģiju samierināšanu. Paldies! Köszönöm, ne vegyék udariatlanságnak a... Paldies! Es noteikti ne negribētu būt nepieklājīgs, bet ir ļoti svarīgi ievērot laiku. Tagad lūdzu, Lords Teverson no apvienotās karalistes, Lorda palātas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šorīt dzirdējām premjerministru, dzirdējām arī uh, komisijas uh, vadītāju vārdus. Manuprāt, viņi ļoti praktiski runāja Un arī šodienas konference bija veiksmīgs piemērs tām, kā mēs varam uh, e, nacionālos parlamentus uh, apvienot kopīgajā mērķi. Um, tagad varu runāt par vienu jautājumu, kas, manuprāt, ir absolūti skaidrs tādā ziņā, ka mēs par to nerunājam. Un tagad, kad es skatos uz delegāciju sarakstu, tad uh, no deviņām dalību valstīm nekā nav. No nu, Vācijas nav delegācijas, kas ir Eiropas Savienības lielākā valsts un, un lielākais donors arī. Vakardien runātāju sarakstā varēja redzēt, ka īstenībā no ziemeļa vai rietuma Eiropas ir ļoti maz runātāju. Ziedrijas kolēģi, protams, ir patīkams izņēmums vakar. Uh, Bet īstenībā šodien mēs runājam, principā, un šeit klāt ir Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas pārstāvi, Dienvidu Eiropas pārstāvi. Vienīgā valsts, kas ir pārstāvēta no Rietuma Eiropas, ir, Aust ir apvienotā karaliste. Nu tad jautājums ir, kā mēs varam šajā procesā iesaistīt citus lielos dalībniekus. Savādāk, ja mēs to nedarīsim, tad, manuprāt, no attiecīgām parlamentārām delegācijām būs ļoti maz intereses. Un tas skaidri atspoguļo attiecīgo valstu intereses trūkumu. Jo no rietuma Eiropas puses ir jāsaņem skaidrs signāls, ka rietumu Balkānu integrācija ir tas, ko mēs vēlamies, ka tas ir svarīgs visā Eiropā. Tāpēc es ļoti gribētu uzzināt, kā mēs varētu iesaistīt visus citus dalību valsts, kas šajā procesā ir tieši svarīgas. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs nevis tikai runātu un apspriestu, bet reāli panākt to, ka valstīm būs reāli iespēja kļūt par Eiropas Savienības dalību valstu. Paldies! Un lūdzu tagad Doris Paka. Paldies, man ir divi komentāri. Pirmkārt, varu teikt, ka mēs, kā Eiropas Savienībā, nedrīkstam visu uh, atstāt tikai ANO rokās, respektīvi, lai Maķedānijas nosaukuma jautājums tika risināts tikai ANO līmenī. Strīds gal galā jau ir gadiem ilgi, un tagad Maķedānija ir liektas tiesības virzīties uz Eiropas Savienību. Manuprāt, arī Eiropas Savienībai šeit ir jāpauž savs viedoklis, tad varēsim ātrāk pavirzīties uz priekšu. Vēl viena lieta, ko es gribu atgādināt, ir tas, ka Bosnija un Hercegovina kur, kā jau ir pieminēts, kopš oktobra nav funkcionējušas valdības, un mums Eiropas Savienībā arī ir zināma atbildība par to, ka tur nekas nenotiek iedzīvotāja labā. Varbūt Eiropas komisija varētu daudz ko vairāk darīt tā, lai zināmu spiedienu izdarītu uz politiķiem un atgādinātu, ka viņiem ir pienākums, ka viņiem ir pienākums uh, Uh, veidot labāku infrastruktūru, veidot jaunas darba vietas, veidot veiksmīgāku izglītības sistēmu, taču viņi to visu ir aizmirsuši. Viņi vienkārši domā par savām šārām nacionālajām interesēm, nevis par to, ka viņi ir saviem iedzīvotājiem parāda. Tāpēc aicina Eiropas komisija šajā jautājumā būt izšķirošākai, rīkoties stingrāk. Vēl viena lieta, es gribētu, lai Bosnija Hercegovinā un Kosovā būtu mūsu vēstnieki. Nevar būt tā, ka mēs tur dārām ļoti daudz ko, sūtam naudu un cilvēkus, bet vēstnieku tur nav. Ja tad tur būtu reāls Eiropas Savienības uh, pārstāvis, kura, uh, pie kura cilvēki varētu vērsties, ja viņiem ir tāda vajadzība. Es ļoti ceru, ka pavisam drīz šis jautājums tika atrisināts un Eštonas kundze darīs šai jautājumai arī vairāk nekā līdz šim. Es saprotu, ka šeit arī ir zinām ierobežojumi, protams, bet, bet komisija varētu palīdzēt. Vēl viena lieta ir dialogs starp Serbiju un Kosovo. Es ļoti gribētu, lai šeit galu galā būtu tāds risinājums, lai cilvēki savā starpā varētu šo jautājumu atrisināt. Serbi, kas dzīvo Kosovā, viņiem ir jābūt sajūtai, ka viņu intereses šajā dialogā tiek ņemtas vērā, ka viņu cieņa netiek aizskarta Un tad tā būs arī izdevībā Kosovas albāņiem, kas dzīvo šajā reģionā, ka viņi varēs mierīgi ceļot, ka viņi varēs mierīgi sadzīvot ar saviem kaimiņiem, un to visu mēs varam veicināt. Bezvīzu režīms. Skaidrs, ka Kosovā vēl, vēl ir tāls ceļš ejams. Te pašā laikā ir ļoti svarīgi, lai jau tagad tiktu izsniegtas attiecīgas pases, ko akceptētu savukārt Bosnija un Serbija. Mēs nevaram to atlikt mūžīgi, mums ir jārunā par šiem ārkārtīgi praktiskajiem jautājumiem. Paldies! Köszönöm. Ercsei Katalin. Paldies! Erčē kundze no Ungārijas parlamenta lūdzu. Paldies! Priekšsēdētāja kungs! Dāmas un kungi, man ir daži komentāri par to, ko esam panākuši šeit, un, un dažreiz šeit var sajust tiešām virzību uz priekšu. Bet rodas jautājums, vai mēs esam jau panākuši labus rezultātus, un vai varam tagad būvēt uz tā, kas jau ir panākts, vai mums pietiek tagad entuziasma, vai mums pietiek apņēmības mūsu diskusijā. Uh, Vakar diskusijā un šodien arī es varēju novērot, ka pastāv iespēja tiešām izvirzīties. Un varbūt tagad mēs varam izdarīt to pēdējo grūdienu, kas ļautu reģionam nodrošināt integrāciju, vai arī varbūt mēs nedaram neko, un tad process uh, apstāsies. Mums Zaļai partijai gan Ungārijai, gan Eiropā ir ārkārtīgi svarīga, lai Ungārijas prezidentūra pavirziet lietas uz priekšu. Un jūs, protams, varat rēķināties ar mums, ka arī mēs palīdzēsim integrācijas procesu veicināt. Un skaidrs, ka vienīgie noteikumi šajā procesā ir noteikumu ievērošana. Tāpēc vēlos pateikties premjerministram par to, ko viņš teica šajā jautājumā. Līdzdalība šajā konferencē ir arī labs signāls tam, ka neesam vēl pārvarējuši skepti, skepsi. Novērojam diezgan lielu dažādību. Un daži savukārt izmanto dažādību tīri kā politisko saukli. Un dažreiz pat ir jāuzdod jautājums, vai Eiropas Savienība parasti pareizi redz pat sevi. Vai tik tā nav kļuvusi par stagnējošo veidojumu? Mums ir Jārunā arī par to, ka bērniem ir jāsniedz kvalitatīva izglītība jau kopš pašas bērnības, tā lai viņi varētu būt toleranti. Tas ir ārkārtīgi svarīgs gan Rietumbalkānu reģionā, gan arī Eiropas Savienībā. Šādā veidā varēsim nodrošināt dažādību un toleranci. Ir ļoti svarīgi, lai dažādība neveicinātu konfliktus, bet ļaut mums vienam otru labāk saprast. Priekšsēdētais pārtrauc runātāju. Vēlamies aicināt premjerministru, lai viņš izmantot visus inst visu instrumentus, kas viņiem ir pieejami, lai veicinātu, veicinātu procesu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir jautājums Paks kundzei, kas ir izgājusi, bet tā, tāpēc es gribu uzdot Orbán kungam šo jautājumu. Jūs runājāt par Kosovas neatkarību, ko ir atzinušas visas Eiropas Savienības dalību valstis, bet man, e, cik man zināms, visas valsts vēl nav atzinušas Kosovu. Vai nu es esmu kaut ko palaidis garām politiskajos noteikumos, un jūs man to tagad paskaidrosiet, e, vai arī tas bija tāds vispārinājums? Uh, kā gan mēs varam integrēt tādu valstu Eiropas Savienībā, ko citas dalība valsts neatzīst? Miniszterelnök úrnak megadom a szót, parancsoljon. Valószínűleg fordítási... Došu vārdu premjerministram. Varbūt, ka bija kādas kļūdas tulkojumā. Es savā runā teicu ļoti skaidri un gaiši. Es teicu, ka mēs nevaram uh, uzsākt līguma attiecības ar Kosovu, jo ir atsevišķas dalība valstis, kas nav atzinušas šo valsti. Paldies! Nākamā runātāja ir Eiropas parlamenta deputāta Kinga Gāla. Godātais premjerministra Barozo kungs, godātie priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Šīs jau ir, šī jau ir otrā diena, kad mēs runājam par Balkānu integrāciju Eiropā un sakam, ka tā ir vienīgā iespēja šo valstu tautām, lai atbrīvotos no pagātnes nastām un virzītos uz mierīgas, pārtikušas sabiedrības statusu. Mēs dzirdējām, ka arī Eiropai Rietumbalkāni ir vajadzīgi. Eiropai ir nepieciešams konsekventu politisko gribu parādīt. Taču nepieciešams arī turēties pie Eiropas vērtībām un principiem, cik vien mēs to varam. Ja mēs runājam par tiesiskumu un brīvību, tad es gribētu uzsvērt minoritāšu jautājumu un Kopenhāgenes kritērijus, kas ir jāievēro visā pilnībā. ne tikai no juridiskā viedokļa, bet arī praktiski šie kriteriji ir jāie, jāievēro. Es gribētu uzrunāt arī Eiropas komisiju. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija uzsāktu konkrētas programmas un iniciatīvas ar mērķi aicināt tradicionālās etniskās minoritātes un arī vairākumu dzīvot mierīgi līdzās cita citai. Uh, mācīties vēsturi, kultūru, kāda ir viņu kaimiņiem. Tā cilvēki labāk pieņems cits cita kultūru un respektēs to. Programmas var būt dažādas - valodu lietojumā un varas sadalījumā. Jaunieši Rietumu Balkānos ir jāmāca, viņiem jāstāsta par Eiropas perspektīvu <clears throat> Paldies! Ajajai! Lielas paldies! Nākamais Farago kungs, Rumānijas parlamenta pārstāvs. Domnilor președinți, domnule prim-ministru. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais premjerministri, godātie deputāti. Gribētu pateikties organizatoriem par šo iespēju uzstāties šajās debatēs, kas ir ārkārtīgi svarīgas Eiropas nākotnē. Rumāniju tieši saista šis eh, Rietumbalkānu integrācijas jautājums, jo Rumānijai ir robežas ar šo Eiropas reģionu. Mēs ceram, ka pavisam drīz mēs būsim arī Schengenas zonas austrumu un dienvidu austrumu robežu valsts. Rietumu Balkānu integrācija Eiropā varētu nodrošināt stabilitāti šajā reģionā ilgtermiņā. Šīs reģiona stabilitāte ir ļoti būtiska Eiropas stabilitātei un pārticībai. Integrācija ir mūsu visu interesēs. To cilvēku interesēs, kas dzīvo tur, un arī Eiropiešu, Eiropas Savienības valstu interesēs, un pilsoņu interesēs, kas ir vissvarīgākais. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai atkal ir jāpierāda ka tā nebūvēs jaunas sienas. Ir dažādi jautājumi, kas jārisina, piemēram, nelegālā imigrācija, cilvēku tirdzniecība, narkotika tirdzniecība. Šie uzdevumi ir jārisina jāturpina sniegt atbalstu šim reģionam visos iespējamos veidos. Tikai tā šīs valstis varēs uzrādīt, ka tās izpilda Kopenhāgenes kritērijas. Balkānu vēsture ir problēma pilna. Uh, tajā ir dažādas etnis, etniskās grupas un minoritātes. Eiropas Savienībai ir jāizdara vairāk spiedienu uz šīm valstīm, lai minoritātes varētu saglabāt savu identitāti un kultūru, lai nebūtu diskriminācijas, lai visas šīs tautas baudītu vienādas iespējas un tiesības. Rumānija atbalsta visas šī reģiona valstis integrācijas procesā, ja mēs uzskatām, ka šīs valsts dabīgi iekļaujas Eiropas saimē un tām būtu jāiestājas Eiropā arī politiski. Paldies! Köszönöm. Paldies Farāgo kungam. Krašņikī kungs no Kosovas parlamenta. Tenderuar Baškrujas Jūs, tenderuar Ikruminister. Godātais priekšsēdētāja kungs, premjerministra kungs, Eiropas komisijas prezidenta Barozu kungs, dāmas un kungi. Kosova nav Eiropas Savienības dalība valsts. Taču jau 12 gadus mūsu valsts izjūta Eiropas Savienības klātbūtni. Šī klātbūtne mums ir ļoti svarīga. Šī pieredze rāda, ka Eiropas Savienība vēlas e, sadarboties ar Kosovu, un Kosovas pilsoņi arī skatās cerīgām acīm uz Eiropu. Tagad ir nepieciešams, lai šī te pilsoņu vēlme pārveidotos reālā spēkā, eh, lai Eiropas Savienība palīdzētu šo eh, kosoviešu sapni piepildīt. Mums ir ļoti daudz jauniešu, liels jauniešu īpatsvars Kosovā. Un eh, šajā pārmaiņu laikā ir jābalstās tieši uz jauno paudzi. Kosovai ir nepieciešams izstrādāt ne tikai tādu sapni par Eiropas Savienību, bet ir vajadzīgi arī konkrēti mērķi, kādus mēs šajā ceļā uz Eiropas Savienību varēsim sasniegt. Mums ir vajadzīgs arī Eiropas Savienības atbalsts šo mērķu sasniegšanai. Kosovas pilsoņi nedrīkst justies izolēti. Mēs nevēlamies, uh, lai tiktu atceltas prasība pēc vīzas, ja, la, ja mēs neatbildīsim kritērijiem. Mēs strādājam pie šiem kritērijiem ir steidzami nepieciešama konkrēta stratēģija šajā jomā, lai pavisam drīz varētu ieviest bezvīzu režīmu. Eiropas Savienībā ir piecas dalību valstis, kas joprojām nav atzinušas Kosovu kā suverēnu valsti tas eh, mums eh, traucē attīstībā. Mēs ceram, ka drīzumā šīs valsts atzīs Kosovas pastāvēšanu. Tā ir valsts, kurai ir liels potenciāls, tā var blakus saviem kaimiņiem attīstīties un integrēties Eiropas Savienībā un kļūt aizvien pārticīgāk valsts. Paldies, dāmas un kungi! Paldies! Nākamais runātājs Viktors Bostināru, kas ir Eiropas parlamenta deputāts no sociālistu un demokrātu grupas. Uh, uh, Godātie kolēģi, priekšsēdētāja kungs, komentēšu šeit dažus jautājumus, kas tika apspriesti šorīt un kas man ir ārkārtīgi svarīgi. Pirmkārt, es gribētu atzinīgs vārdus teikt par Orbanu kungu runu. Mēs neesam vienā politiskajā partijā, taču paplašināšanās process uz Balkāniem mums visiem ir tuvs. Uh, Šodien ir acīm redzam tas, ka Eiropā ir divas dimensijas. Rietumos ir paplašināšanās pagurums, un austrumos, tas ir Rietumbalkānos, ir gaidīšanas pagurums. Šī dubultā problēma ir jāatrisina, jo miers nav iedibināts uz mūžīgiem mūžiem Rietumbalkānos. Ja paplašināšanās process sāks buksēt, tad mēs nevaram galvot, ka miers tiks noturēts. Pieminēšu divus svarīgākos aspektus. Pirmkārt, ir dramatiski svarīgi panākt politisko konsensusu starp visām politiskajām partijām Rietumu Baltā, Balkānos. Viena ļoti būtiska mācība no Centrāla Austruma Eiropas paplašināšanās bija tas, ka visas partijas atbalstīja iestāju Eiropas Savienībā. Uh, Šobrīd Balkānos politiskā attieksme ir visnotaļ strīdīga. Ja tā turpināsies, tad tas tam būs graujošs iespa, iespējas uz viņu pašu interesēm. Tādēļ gribu radīt jums ļoti draudzīgu aicinājumu. Lūdzu, veidojiet konsensus starp politiskajām partijām, izmantojot šo vienu svarīgāko jautājumu paplašināšanās procesu iestāja Eiropas Savienībā. Uh, Otrs secinājums, ko mēs varam mācīties no Bulgārijas un Rumānijas iestājas Eiropas Savienībā, ir nepieciešams nopietnas administrīvās reformas, lai valsts varētu tikt galā ar integrācijas procesu. Kādēļ? Ja nebūs konsekventas administratīvās reformas, tad jūsu valstis nevarēs uh, Mm, pārvaldīt Eiropas Savienības fondu uh, apguvi. Tās bū, tie, tie ir pirms iestāšanās un pēc iestāšanās fondi, ko es šeit domāju. Tātad šī ta kapacitāte ir jāaudzē, administratīvā kapacitāte. Un, uh, tā būs labāka, ja jūs ieviesīsiet reformas, iesāksiet ja to ieviešanu tūlīt pat un darīsiet to pamatīgi. Un pēdējais komentārs par reformām politiskajām partijām Balkānos, ir acīm redzam, ka šis jautājums ir jārisina, ir jāatdala politiskās partijas no uzņēmumiem, privātiem uzņēmumiem no vienas puses, un no otras puses nedrīkst būt nepareizs politisko partiju finansējums vēlēšanu laikā. Augstā līmeņa korupcija sastopam ne tikai Rietumbalkānos, bet visās pasaulē. Tādos gadījumos, ja nauda atrodas kaut kur ļoti tuvu politisko lēmumu pieņēmējiem, lūdzu sakārtojot šīs lietas tagad. Es eh, ceru, ka Eiropa aktīvi pildīs savus solījumus un uzdevumus. Paldies! Paldies, Zisī kundze no Grieķijas. Paldies! Priekšsēdētāji, vēlos izteikties Grieķijas parlamenta delegācijas vārdā. Liels paldies premjerkungam un sirsnīgi sveicieni arī, protams, arī liels paldies Ungārijas prezidentūrē par milzīgiem pūliņiem, kas ir ieguldīti. Varu teikt, ka šī sanāksme ir ārkārtīgi svarīga, ja bija iespēja uzklausīt tik dažādus viedokļus. Varējām pat eh, izveidot zināmu vīziju varējām arī redzēt politisko gribu. Bija iespēja runāt arī par prioritātēm. Runāja par ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem, un tas skaidri norāda uz to, ka šis dialogs, tieši tā kā premjers teica, atspoguļo to, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīga paplašināšana. Taču Eiropas Savienība nevar vienpersoniski vadīt šo dinamiku. Mēs šodien dzirdējām arī vairākas atsaucas Eiropas Savienības vēsturi, respektīvi, ka mums ir jāatsaucas uz vēsturisku attīstību arī Rietu-Balkānu reģionā. Atcerēsimies, ka tieši pateicoties vēsturē, pateicoties Eiropas integrācijai, pateicoties arī Uh, daudzu kultru, kultūru esamībai, tā arī mums ir iespēja attīstīties, panākt lielāku progresu, lielāku toleranci. Tāpēc arī vīzija, ko mēs šodien izveidojam, ir ārkārtīgi svarīga. Tā ir vajadzīga visai Eiropas Savienībai. Tā ir vajadzīga Rietumu Balkānu iedzīvotājiem. Bet ir ļoti svarīgi nevis tikai veidot vīziju, bet arī noteikt konkrētu rīcību. Un šāda ir mūsu attieksme pret politiku, pret attīstību, pret dzīvi. Mēs varam daudz ko gaidīt, mēs varam cerēt, taču daudzos gadījumos nevaram pātrināt lietu virzību. Mēs saprotam, ka Rietu un Balkānu valstīs ir uh, savi mērķi, pat savas ambīcijas, taču joprojām ir arī problēmas. Jūs atceraties, ka Rietu un Balkānu reģions uh, savā vēsturiskajā attīstībā vienmēr ir bijis daudz kultūru reģions. Un arī līdz šim Rietumbalkānu reģionu valstīm ir izdevies sadarboties savā starpā veiksmīgā veidā. Tāpēc tas, ko mēs tagad varam darīt, ir veicināt kultūru sadarbību, sociālo sadarbību, politisko sadarbību šajā reģionā. Kā mēs tikko dzirdējām, ir ļoti svarīgi rīkoties saskaņā ar to vīziju, ko tagad visi saskatām. Gan komisija atbalsta Rietumbalkānu integrāciju, gan arī Eiropas parlaments ir izveidots arī, ir izveidot arī ceļa karta un vēlreiz atkārtošu, ka mēs pilnībā jūs atbalstam. Paldies! Rodrigesa kungs, Portugāles parlamentā deputāts. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Barozo kungs, Ungārijas parlamentu vadītājs Orbāna kungs, dāmas un kungi. Mēlos pieminēt, ka man ir milzīga cieņa pret Ungārijas vēstnesi. Lisabonā viņš ir ļoti daudz ko izdarījis, lai starp Ungāriju un Portugāla būtu arvien labākas attiecības. Un arī tagad man ir iespēja runāt portugāļu valodā, kas man ir ļoti priecē. Cienījamie deputāti, vēlos teikt, ka es pilnībā atbalstu šo iniciatīvu, tā ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienības nākotnē, bet, protams, arī tikpat svarīga nacionālajiem parlamentiem, jo Tagad nacionālajiem parlamentiem ir svarīgāka loma. Daudzos gadījumos veidēt Eiropas Savienības nākotni nacionālajiem parlamentiem netiek atvēlēta pienācīga loma. Tagad savukārt, un šodien un vakar, mums ir iespēja pildīt savus uzdevumus. Un šeit es runāju gan par to valstu parlamentiem, kas jau ir Eiropas Savienības dalība valsts, gan arī par kandidātu valstīm. Mēs skaidri saprotam, ka paplašināšanās ceļš ir ejams un kā gal galā Rietumbalkānu valstis kļūs par Eiropas Savienības dalību valstīm, tā pašā laikā mums ir problēmas. Arī pašā Eiropā ir problēmas, jo mēs dzīvojam ar vien sarežģītākā pasaulē. Paplašināšanās politika Eiropas Savienībai ir veiksmes stāsts. Te pašā laikā ir jāturpina konsultācijas process Eiropas Savienības iekšienē. Mums ir jārunā par abām vienādojuma daļām. No vienas puses ir paplašināšana, bet no otras puses ir konsolidācija. Mēs saprotam, ka mūsu vidū arī ir diezgan liela dažādība gan politiski, gan kultūras līmenī, gan interešu līmenī, un tas ir veids, kā mēs varam veicināt Eiropas izaugsme. Runāt par Portugāles un Rietumu Balkānu sadarbību. Mūsu kopīgais mērķis, protams, ir jūsu dalība Eiropas Savienībā. Un es varu teikt, ka Portugāle ir viena no tām valstīm, kas ir gatava veicināt Rietumu Balkānu integrāciju Eiropas Savienībā. Mēs paveiksim savu darbu. Tieši tāpat kā visas citas valstis, mēs esam interesēti tajā, lai Eiropas Savienība kļūtu ar vien spēcīgāka, stiprāka, veiksmīgāka, tā lai mūsu paplašināšana notiktu ar absolūtu uzticību no iedzīvotāju puses. Un ceru, ka pavisam drīz Rietumbalkānu valstis kļūs par mūsu uh, uh, dalību valstiem. Lielas paldies! Tagad lūdzu Ilčeva kungs, Eiropas parlamenta deputāts. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu pilnībā pārliecināta, ka uh, Eiropas Savienības perspektīvas attiecībā uz Rietumu Balkānu valstīm ir pilnībā realizējamas. Šie strīdi, kādi šeit izskan šodien, runā par posmiem, par uh, pūliņiem, kas mums visiem ir jāpieliek, lai mēs varētu izvairīties no problēmām un nepatīkamiem pārsteigumiem. Skatoties no šī viedokļa, es eh, domāju, ka papildus politiķu un eh, parlamentāriešu domām no Rietumbalkāniem mums būtu jāuzklausa arī ekspertu un konsultantu domas. Uh, Es nezinu, vai zināšanas par dzīvi un procesiem Rietumbalkānos ir pietiekamas. Šis reģions ir ļoti interesants, tam ir bijusi komplicēta vēsture. Dažkārt šo reģionu apvīja senie mīti par robežām, koalīcijām, sabiedrotajiem. Premjers Orbāns ļoti pareizi norādīja, ka dažādo kandidātu valstu statusi nebūtu jāliek vienā katlā. Ja ir runa par Melkāni, Serbiju vai uh, Horvātiju, tad šeit ir jāizdara atsevišķs vērtējums attiecībā uz katru valsti. Protams, šis lielais strīds par Maķedonijas nosaukumu ir ļoti būtisks. Kāpēc gan divas galvenās partijas neved sarunas savā starpā? Mēs bieži vien sagatavojam rezolūcijas, mēs uh, izsakām dažādus paziņojumus, mēs uh, gribam darīt visu, lai Maķedonija un Grieķija vestu sarunas ANO ietveros, bet, diemžēl, šie pūliņi vairs uh, nedarbojas. Pašlaik ir tiešām jāatrisina šis jautājums, vai tiešām ir tik sarežģīti atrast nosaukumu Maķedonijai. Ja šīs divas puses nevar vienoties, tad eh, mums ir jāatcerās, piemēram, par Kosovas problēmu. Kosovu nav atzinušas piecas Eiropas Savienības dalībvalstis. Un arī šeit progress vairs nav iespējams. Mums ir jāsāc lietas īstajos vārdos. Mēs nedrīkstam baidīties eh, iedziļināties problēmās. vai Maķedoniju tiešām interesē šādi strīdi. Mēs zinām, ka visas šīs problēmas mums ir jārisina kopā, jo tās ir mūsu kopējas problēmas. Tāpat man ir jāsaka, ka Eiropas Savienības institūcijas ir zināmā mērā parādā Rietumbalkānu valstīm. Es pilnībā piekrītu Dorisai Pakai, kas aicināja pārskatīt Daytonas nolīgumu un kas ir apstiprinājusi Eiropas Savienības klātbūtni Rietumbalkānu reģionā. Paldies! Tika pasniegt zilā kārta, eh, pacā zilā kārtiņa dodu vārdu deputātam. Paldies! Es vēlētos izmantot eh, šo izdevību, lai uzdotu jautājumu premjeram Orbānām. Es gribētu zināt, vai viņš uzskata, ka likums par Ungārijas pilsonību kas attiecas uz Centrāla Eiropas valstu pilsoņiem, vai šis likums nāk par labu šim reģionam? Most Jan Bauer úr következik a cseh parlament képviselője. Jens Bauers kurš runās Čehijas Republikas parlamenta vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos izmantot šo izdevību, lai izteiktos Čehijas delegācijas vārdā. Uzskatu, ka ministra priekšādātājs Orbāns un viņa pārstāvētā valsts ir eh, vadījuši šo prezidentūru eh, ļoti veiksmīgi. Es tam patiešām ticu. Tā ir tikai sagadīšanās, ka es izsakos pēc eh, savu slovāku kolēģa. Manuprāt, šī prezidentūra iekrīt ļoti sarežģītos laikos. Arī Čehija ir saskārusies dažādi, ar dažādiem sarežģītiem jautājumiem, piemēram, Krievijas un Ukrainas gāzes krīze, kas notika mūsu prezidentūras laikā. Jums ir nācies stāties pretī dažādiem ekonomiskiem izaicinājumiem, un jūsu situācija noteikti nav saucama par vieglu. Tagad es gribētu nedaudz parunāt par turpmāko paplašināšanos. Es uzklausīju Orbāna un Barozu uzrunas Un, uh, manuprāt, jūs uh, formulējāt ļoti labu nostāju. Jūs ļoti rūpīgi aprakstījāt veidu, kā Eiropas Savienībai vajadzētu pieiet Rietumbalkānu valstīm. Jūs arī ļoti labi aprakstījāt, ko īsti Eiropas Savienība sagaida no šīm valstīm. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā pašlaik ir ļoti daudz iekšēju problēmu, ko izskatīt. Piemēram, šīs smagās ekonomiskās problēmas. Dažkārt mēs e, nerīkojamies e, pareizi, mēs e, veicam tādas darbības, kas politiski ir iespējamas. Vairāki no iepriekšējiem runātājiem norādīja, ka dažu svarīgu dalībvalstu de delegācijas šajā konferencē nav sastopamas. Es gribētu uzdot jautājumu Orbāna un Barozu kungiem, vai viņi uzskata, ka šie ekonomiskie pasākumi, ko mēs esam veikuši, eh, stabilizācijas pakts un ekonomiskās pārvaldības pakete, ir pareizie mehānismi, lai nodrošinātu, ka visas dalība valstis kļūs spēcīgākas. Ja Eiropas Savienība nesaglabās savu ekonomisko spēku, tā uh, Eh, grīms ar vien dziļākās problēmās, un tā nevarēs paplašināties nākotnē. Paldies, dodu vārdu Ungārijas parlamenta pārstāvim. Priekšsēdētāji. Klātesošie dāmas un kungi. 2011. gads varētu būt pagrieziena punkts skatoties no stabilizācijas viedokļa Eiropas Savienībā. Es to saku negatīvā nozīmē. Eiropas Savienības paplašināšanās, kas arvien turpinās un uzkrātā pieredze, var apstāties, ja Rietumbalkādu valstu integrācija palēnināsies un apstāsies. Tam būs uh, neizmērojamas sekas. Es domāju, ka mums to vajadzētu paturēt prātā. Tieši tāpēc Ungārija, kas pašlaik ir uzņēmusies uh, rotējošās, uh, prestējošās valsts lomu, ir piešķīrusi Rietumbalkānu integrācijai prioritāti. Te ir runa par konfliktiem starp austrumiem un rietumiem, dienvidiem un ziemeļiem. Šis reģions visu laiku ir bijis ļoti bagāts uh, kultūras daudzveidības ziņā. Vairāki runātāji vakar uzsvēra, ka uh, kultūras dialogs varētu darboties kā katalizators šajā reģionā. Tieši tāpēc es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu darīt visu iespējamo, lai tā turpinātu kultūras dialogu un tradīciju sadarbību. Tāpat arī ir jādomā par etniskajām minoritātēm, kuras vajadzētu iesaistīt šīs katalizātoru funkcijas veikšanā. Reģiona kultūrālā daudzveidība var darboties kā modelis Eiropas Savienībai. Mēs varētu piebilst arī to, ka Rietumu Balkāni ir tāds kā neliels modelis Eiropai. Tas ir ļoti svarīgs elements Eiropas daudzveidībā, un tieši tāpēc šo reģionu vajadzētu integrēt. Protams, ir konkrētas prasības un priekšnosacījumi, kas kandidātu valstīm ir jāizpilda, bet tām ir sava vieta Eiropas ģimenē. Attiecībā uz Horvātijas iestāju esmu pārliecināts, ka šis jautājums būs ļoti nozīmīgs turpmāko mēnešu laikā. Ir jādomā par to, kā dalībvalstis varētu veicināt sarunu noslēgšanu. Paldies! Paldies! Stadler kungs no Austrijas. Priekšsēdētāji, vispirms es vēlētos apsveikt mm, premjerministru par to, ka šī Ungārijas prezidentūra virzās uz priekšu tik spīdoši. Ungārijas prezidentūras sākumā, protams, mēs saskarāmies ar lielām grūtībām. Mēs uzskatām, ka tas nebija pamatoti. Diskusijas par Bal Rietumbalkānu valstu Iestāšanos ir jāskata saistībā ar pieredzi, kāda bija Dienvidu Austrum Eiropas iestāšanās periodā. Ir jāatcerās, ka nedrīkst pātrināt tempu, kādā notiek šie paplašināšanās. Ir jānodrošina izcila sagatavošanās. Eiropas Savienība šeit varētu sniegt savu atbalstu. Būtu arī pietiekami loģiski Um, nodrošināt šīm valstīm nākotnes perspektīvas. Piemēram, pirms tiek piešķirts kandidātu valsts status, tiek piešķirts tāds kā sagatavošanās valsts status. Un, manuprāt, šāds status varētu būt arī attiecībā uz uh, Albāniju. No otras puses, ja runa par Horvātiju, tad uh, jāatcerās, ka Horvātija salīdzinājumā ar citām eh, kandidātu valstīm vai arī dalību valstīm, kas agrāk bija kandidātu valstis, Horvātija jau sen ir izpildījusi dažādas prasības, kas jau būtu devušas viņai tiesības uz dalībās statusu. Ir eh, jādomā arī par to, kāda ir attieksme pret dažādām tautām, kas šeit eh, dzīvo. Es vēlētos atbildēt pakas kundzei. Manuprāt, Rietum Balkānos nav jēgas eh, kļūt par tādu kā skolotāju un eh, norādīt šīm valstīm, kas ir jādara. Mēs, eh, kā austrieši, esam saskārušies ar līdzīgu vēsturisku pieredzi. Ir jāredz, kāda ir šī vēsture. Šī vēsture gal galā ir ļoti komplicēta, tā arī bieži vien nav cauredzama. Un ir jāatcerās, ka vajadzētu ļoti delikāti attiekties pret šiem vēsturiskiem notikumiem Rietumbalkānos. Es gribētu iestāties arī par to, lai mēs delikāti pieietu nosaukuma jautājumam attiecībā uz Maķedoniju. Mums ir jāsaprot arī grieķu nostāja. Tā arī ir saistīta ar vēsturi, tā izriet no vēsturiskas pieredzes. Un tieši tāpēc mums vajadzētu dot iespēju šīm abām valstīm divpusēji pašām, ņemot vērā um, mm, vēsturi un dažādus sagatavošanos vārdus, uh, atrisināt uh, šos, uh, šo nosaukumu jautājumu. Ir vairākas uh, valstis Eiropā, kas ir tikušas galā ar šiem vēstures notikumiem, un tās varētu kalpot kā piemērs. Köszönöm, miután Elena Gaiduško. Paldies, Stādler kungam. Nākamā runātā Gaiduškovs kundze, kas pārstāv Čehijas Republikas senātu. Bet pirms tam es gribētu nodot sēdes vadību Martīnas kungam, kas ir viens no Eiropas parlamenta viceprezidentiem. Priekšsēdētāja kungs, godātais Barozo kungs, premjerministra Orbán, es gribētu pirmkārt pateikties Eiropas parlamentam un jo īpaši tā prezidentam Buzakam par šo pasākumu. Gribētu sveikt Ungārijas prezidentūru ar šo ārkārtīgi interesanto pieeju pasākumu organizēšanai. Šis pasākums bija ļoti noderīgs, ļoti interesants Eiropas Savienības dalību valstīm, Eiropas Savienībai kopienā, un es ceru arī Rietumu Balkānu pārstāvjiem, kas šeit ieradušies mēs uzklausījām runas par kultūras un izglītības lomu, par kopīgo vēsturi, kas nedrīkstētu mūs šķelt, it īpaši nedrīkstētu šķelt jauniešus. Tai vajadzētu viņus vienot. Bet to nav tik viegli panākt. Tomēr Eiropas Savienības vēsture parāda piemēru, kā tas ir iespējams. Atcerēsimies Roberta Šulmana vārdus. Viņš ir izcils Eiropas politiķis, kuram bija vīzija par integrētu Eiropu jau tad, kad viņš atradās cietumā. Manuprāt, tas bija pamats Eiropas projektam, kas uh, bija ļoti stiprs. Neměli bychom to zapomínat ani v ekonomii. Šumans runāja par piedošanu, par samierināšanos. Mēs nedrīkstam aizmirst arī par ekonomisko jautājumu nozīmīgumu. Eiropas integrācija ir ļoti svarīga nākotnes perspektīva Rietumu Balkānu valstīm, tieši tāpat kā arī mums. Mēs, ja esam vienot, varam pārvarēt visgrūtākās problēmas. Gribētu vēlreiz apliecināt, ka Čehijas republika saskata šajā paplašināšanās procesā ļoti lielu nozīmi. Tā domā gan Čehijas valdībā esošās partijas, gan arī opozīcijas partijas. Mēs novēlam Rietumu Balkāniem veiksmi uz sarunās, un tā noderēs arī Eiropas Savienībai veiksmi par šo tēmu, par citām tēmām. Paldies! Lielas paldies, Gaiduškovs kundze! Es tagad pārņemšu sēdes vadību, gribu pateikties kolēģim Koverkungam, kas tik lieliski vadīja šo sēdi līdz šim, un gribētu arī eh, sveikt Ungārijas parlamentu ar visu to, ko tas ir padarījis konferences sagatavošanas gaitā. Tas bija ārkārtīgi vērtīgi. Un liels paldies tātad šī līdzpriekšstādātājiem Lāslo Koveram. Bet tagad došu vārdu nākamajam runātājam šajās debatēs. Un tas būs Markus Hernandez, senators no Spānijas. Paldies, priekšsēdētāji! Spānijas delegācijas vārdā var apstiprināt to, ka Spānija ir absolūti ieinteresēta tajā, lai Rietumu Balkānu valstis kļūtu par Eiropas Savienības dalību valstīm un arī Spānijas prezidentūras laikā jūs šo informāciju varētu vairāk kārt dzirdēt, tika norganizēta augsta līmeņa sanāksmes Sarajevā, piedalījās Rietumu Balkānu valstis un citas reģiona valsts, tā bija arī iespēja visiem tikties un izrunāt svarīgus jautājumus. Mēs saprotam, ka joprojām pastāv viedokļu atšķirības starp Grieķu valdību un bijušo Dienaslāvijas republiku. Uh, Maķedāniem, protams, tas kavē uh, bijušās Dienaslāvijas republikas Maķedānijas ceļu uz Eiropas Savienību. Mēs ceram, ka šis jautājums tiks atrisināts. Pēdējā laikā ir panākts progress integrācijā attiecībā uz Rietu un Balkānu valstīm. Tagad virzamies uz be bezvīzu režīmu un varam jau saskatīt, to, ka starp valstīm notiek arvien labāka sadarbība, tiek risināts problēmas, piemēram, starp Melnkalnu un Serbiju. Kopš 2010. gadā sākam šāda veida sanāksmes rīkot un runāt par šiem jautājumiem, varam novērot progresu reģionā. Vairākas valstis pavirzīs uz krietni uz priekšu ceļā uz Eiropas Savienību un Spānijas valdība, protams, arī prezidentūras laikā ir ļoti veicinājusi šo progresu. Spānija uzskata, ka paplašināšanas process ir ārkārtīgi svarīgs un ka mēs garu gal galā varēsim panākt. Paldies jums par iespēju izteikties. Lielas paldies, kolēģi! Un tagad lūdzu pēdējais runātais, kas ir iekļauts sarakstā, ir Oprēja kungs no Rumānijas senāta. Mulțumesc. Paldies, priekšsādātāji! Godātie kolēģi, pirmkārt, es gribētu pastāstīt, kā es jūtos šobrīd. Jūtos tā nedaudz neveikli. Dzirdēju, kāds bija strīds starp diviem uh, klātesošiem, starp Albāņu kolēģi un Rumānijas delegācijas pārstāvi. Tas bija tikai tāds vājš atspulks šim te, šai spriedzē, kas valda Rietumu Balkānos starp šīm valstīm ir patiešām liela spriedze, taču mums ir ļoti daudz kā kopīga ar šo reģionu. Es tiešām no visas sirds ceru un ticu tam, ka Rumānijas un Albānijas tautu draudzībai šāds strīds netraucēs. Es esmu viens no Rumānijas universitāšu, eh, senākajām universitāšu, viens rektors vienā no senākajām Rumānijas universitātēm. Un es zinu, ka Albānijā ir ļoti labs universitāšu tīkls. Šo tīklu nekādā gadījumā nedrīkstētu apdraudēt politiski manevri. Uh, starp citu tieši jaunieši un nevis politiķi pilnībā varēs integrēties jaunajā sabiedrībā Rietumu, Balkānu valstīs. Tā būs dabiska integrācija, kas notiks no iekšas, lai Balkānu teritorija būtu vienota daudzveidībā, kā mēs to sakām arī Eiropas Savienībā. Nākotnē mēs noteikti varēsim novērot veselu virkni pozitīvu rezultātu. Skolai, izglītības sistēmai būs īpaši nozīme šīs vienotības panākšanā kāds liels karalis Rumānijas un Moldāvijas uh, teritorijā kādreiz teica, mīļā skola, es tev ticu, un es ticu šiem vārdiem. To es arī esmu teicis Balkānu iedzīvotājiem. Viņi dzīvo reģionā, kurā vēsturiski ir bijuši ļoti lielas cīņas, taču arī šis ir ārkārtīgi bagāts reģions un cilvēki dzīvo ļoti intensīvu dzīvi. Mums ir nepieciešams viņiem palīdzēt ar visas Eiropas un visas pasaules spēku. Eiropai noteikti ir jāatzīst, ka Rietumu Balkānu reģions ir īpaši bagāts un īpaši dārgs mums, un tādēļ tas mums ir vajadzīgs. Ne tikai viņiem mēs esam vajadzīgi, vairāk Eiropas Savienībai ir vajadzīgi Balkāni. Mēs esam cits citam nepieciešami. Paldies! Gracias, kolēģi! Paldies, kolēģi! Un šīs bija pēdēj, pēdējais deputāts, kas pieteicās runāt. Vēlos pateikties visiem runātājiem par to, ka jūs ļoti lakoniski izteicāties un par to, ka jūs paudāt savu viedokli. Un tagad lūdzu Barozo kungs, Eiropas komisijas priekšsēdētājs, vēlāk runās arī premjerministrs Orbāns. Un šeit manā plānā ir teikts, ka, ka jūs abi izsakāties īsi. Nu, skaidrs, ka parasti mēs neuzliekam jums nekādas laika limitus, to nedarīsim arī tagad. Bet, nu, noteikti neviens no jums neuzsāks tagad garu lekciju. Lūdzu, jums ir iespēja atbildēt uz visu, ko jūs uzskatāt par svarīgu, un pirmais ir Barozo kungs. Lūdzu. Paldies. Pirmkārt, vēlos pateikties jums visiem par komentāriem. Es sekoju šīm diskusijām ārkārtīgi ar lielu interesi un vēlos atbildēt uz tiem jautājumiem, kas man tika uzdot. Pirmām kārtām par vēstnieka sūtīšanu uz Bosniju Hercegovinu. Baronese Eštone vakar informēja komisiju, ka viņa tagad plāno pabeigt uh, atlases procesu, viņa meklē kādu labu diplomātu, kas varētu šo postiņu ieņemt. Jo ir ļoti svarīgi, lai šajā valstī būtu mm, labs pārstāvis, jo šeit vēstniekam būs gan delegācijas vadītāja loma, gan arī īpaša pārstāvja loma gan attiecībās politiskiem, gan arī citiem aspektiem. Tieši tādēļ šobrīd Barana Seštona uh, turpina atlases procesu, kas nu jau pavisam drīz beigsies. Otrais jautājums, kas man tika konkrēti uzdots, ir jautājums par Eiropas stāvokli ekonomikas ziņā un par instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Nu, es varu teikt, ka mums ir pasākumi, kas ir pieejami un tie ir pietiekami ambiciozi. Uh, Es pat teiktu, ka, manuprāt, būtu jāiet pat vēl tālāk attiecībā uz ekonomikas politikas koordināciju. Taču es uzskatu, ka konsens, kas ir panāks iepriekšējā Eiropā padomē, ir pietiekams. Jau tagad mums ir pietiekami daudz instrumentu, tie ir ārkārtīgi svarīgi, bet ta, tie, tas nav vienīgais. Bieži vien Eiropā mēs runājam par institūcijām, procedūrām, bet uh, ne visos gadījumos runājam par politisko gribu. Uh, Tagad savukārt valdības pieņēmuši lēmumus attiecībos fiskālo konsolidāciju par striktām reformām un ir paredzēts par šiem jautājumiem runāt kopā sadarbības gaisotnē. Un šeit, protams, ir jāakceptē Eiropas Savienības, Eiropas institūcijas lomas un varēsim panākt ļoti labu progresu. Viens no būtiskākajiem, pro... Viens no būtiskākajiem jautājumiem bija bija Lorda Tavensā uzdotais jautājums, kā mēs varētu iesaistīt arī tās valstis, kas kā šķiet nav tik īpaši interesētas paplašināšanas procesā. Nu, tik tiešām varam konstatēt, ka starp dalību valstīm pastāv diezgan liela dažādība attiecībā uz interesētību ap, procesā, paplašināšanās procesā. Daži pat ir run, runājuši par to, ka ir paplašināšanās nogurums. Varu teikt, ka komisija šāda noguruma nav. Mēs esam ļoti interesēti tajā, lai Eiropas Savienība varētu attīstīties, un paplašināšana ir vajadzīga. Jo pašā sākumā šodien es teicu, ka Eiropas paplašināšana nav tikai viena no mūsu visveiksmīgākajām politikām, kas ļauj veicināt uh, atvērtu ekonomiku, pilsoniskās sabiedrības attīstību, uh, mieru un drošību, bet vispār es varu teikt, ka Eiropas vēsturē tas ir viens no vislielākajiem sasniegumiem. Ja mēs paskatāmies plašākajā perspektīvā, atceraties, bija seši, uh, seši dalību valstis, pēc tam deviņas, tad vēl vairāk un gal galā 27. Un, manuprāt, tas ir absolūti pārsteidzoši. Paskatieties uz to, uh, kāda šobrīd mums ir vienotībā. Jā, mēs ņemam vērā kontekstu, kas ir pirmais un otrais pasaules karš. Mēs esam ļoti daudz ko ieguldējuši. Un kad es satieku draugus no ASV, no Krievijas vai no Ķīnas, nu, viena no lietām, par ko viņi runā, ir tas, ka viņi apbrīno Eiropu par šo fantastisko sasniegumu. Viņi saka, kā jūs varat paveikt šo integrāciju, šo paplašināšanu. Līdz ar to vēlreiz uzsvēršu, ka paplašināšana ir komisijas absolūta apņemšanās. Te pašā laikā paplašināšanas procesā nepazemināsim mūsu standartus, un tā ir absolūti skaidra informācija mūsu kandidātu valstīm. Jums ir kandidātu valsts status, bet jums tagad ir jāveic savs darbs. Un, manuprāt, mēs nepalīdzēsim nevienam, ja mēs starp rindiņām teiksim, ka Mēs esam tie Eiropas Savienība, kas atrisinās problēmu. Nu, mēs varam palīdzēt, protams, bet ne, mēs nedrīkstam risināt uh, problēmas un veicināt demokrātiskās reformas un likumību un tiesiskumu valsts vietā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. To mēs pasakam absolūti godīgi. Kā mēs varam iesaistīt šīs mazāk interesētas valsts? Nu, varbūt tieši tādā veidā kā šodien. Uh, um, piemēram, piesaistot nacionālos parlamentus. Uh, Portugāls parlamenta pārstāvis teica, ka Portu Portugāla atbalsta paplašināšanas procesu. Un šeit ir ļoti svarīgi to piefiksēt, ka ne jau tikai tās valsts, kas atrodas tieši blakus Balkānu valstīm, ir ieinteresētas, bet arī tādas, kuras atrodas tālāk, bet skaidri saprot reģiona svarīgumu. Uh, Kad es uh, sāku pildīt uh, savu otrā mandātu pilnvaras, es vēlreiz uzsvēru, ka paplašināšanas ir mūsu prioritārais mērķis. Un es domāju, pavisam drīz, kad Horvātija kļūs par dalību valsti, jo tagad mums ar Horvātiju jau ir paši pēdējie sarunu kārtas soļi. Domāju, ka tas būs veids, kā mēs varam uzsākt svarīgu diskusiju Eiropas Savienībā un katrā dalībvalstī. Ja godīgi dažreiz esmu vīlies, ka tās dalībās, kas ir guvušas ļoti daudz no paplašināšanas, ka viņi negrib runāt par to, cik ļoti daudz viņi ir ieguvuši. Un šeit es runāju nevis tikai par jaunpienācējām valstīm, bet arī par tām valstīm, kas jau ilgāku laiku ir Eiropas Savienībā. Kādi ir labumi, kādi, kāda ir izaugsme? Un es varu teikt, ka šī izaugsme, ko bauda uh, Eiropas Savienības valsts ar stāžu ir milzīga. Un par to ir jārunā gan masu mēdījos, eh, plašai sabiedrībai. Un tieši tādēļ Nacionālo parlamentu deputāti var eh, skaidri teikt, ka mūs interesē paplašināšana. Skaidrs, ka tagad, kad ir krīze, iedzīvotāji ir nobežījušies. Viņi varbūt drīzāk grib aizsargāt savu tirgu nekā paplašināties. Un tāpēc, ja mūsu līderi uh, nepasaka, cik svarīgi ir paplašināšana, tad diez vai viņi varētu sagaidīt lielu atbalstu no sabiedrības puses. Tādēļ ir jārunā par labumiem gan politiski, gan ekonomiski, gan citos līmeņos. Un šāda veida sanāksmes, kas šodien arī tiek noturēta, ir ārkārtīgi svarīgas. Vēl viena lieta, un man pret Bostonāra kungs to ir pieminējis, ir politisko ģimeņu un politisko grupu loma. Un šeit tagad man ir iespēja runāt ar Eiropas parlamenta deputātiem, Nacionālo parlamentu deputātiem. Varu teikt, ka Balkānu kontekstā, kā arī citos kontekstos, dažos gadījumos politiskie spēki pat apšauba parlamenta leģitimitāti. Un, manuprāt, tā ir milzīga problēma. Teiksim absolūti atklāti. Viena no demokrātijas pamatlietām, protams, ir tāda, ka var brīvi izteikt savu viedokli. Pats esmu bijis premjerministrs, pats esmu bijis opozīcijā. Man ļoti patīk diskutēt. Taču Ja kādā valstī tiek runāts par to, ka valdība nav, nav leģitīmā tādēļ, ka tā nenodrošina presas brīvību, un savukārt tiek runāts par to, ka opozīcija nav uh, lojāla attiecībā pret demokrātiju, tad šeit rodas problēmas. Un mēs Eiropas parlamentā, uh, gan Eiropas parlamentā, gan Eiropas komisijā, gan Nacionālais parlamentos skaidri saprotam, kādas var rasties problēmas. Un viens no maniem ieteikumiem būtu uh, nodrošināt labāku sadarbību politiskais ģimenēs, politiskais grupās. Tādā veidā varēsim izveidot labāku demokrātisko kultūru attiecībos pozīcijas un opozīcijas darba. Un tāpēc pašā sākumā es jau teicu, ka ir nepieciešams veicināt konsensa un kompromisa kultūru, bet tas nenozīmē, ka mēs mazināsim demokrātiskās diskusijas. Nē, mēs reāli veicināsim konsolidācijas procesu tiesiskuma un demokrātijas līmenī. Un tas, manuprāt, ir svarīgs uzdevums jums, mums visiem kā politiķiem, jo uh, paplašināšana nav tikai birokrātisks vai tehnokrātisks process, tas ir ļoti reāls process, kas veicinās atklātāku sabiedrību un atklātāku ekonomiku. Un, manuprāt, tas ir tas, ko mēs varam paveikt šodien. Komisija no savas puses darīs visu, lai šis jautājums paliktu dienas kārtībā, lai par to tiktu diskutēts, lai tas tiktu risināts. Tāpēc arī esmu ļoti gandrīz, ka arī Orbāna kungs teica, ka viņš ir absolūti apņēmies sekot šai darba kārtībai. Un esmu arī ļoti gandrīz par vairāku valstu progresu ceļā uz Eiropas Savienību. Esmu bijis dažās Balkanu valstīs un turpmākajos mēnešos apmeklēšu pārējās valstīs un vēlreiz atkārtošu, ka šīs valsts ir apņēmības pilnas iet pa reformu ceļu, lai kļūtu ne tikai par Eiropas ģimenes uh, locekļiem, kas, uh, kas šīs valsts jau ir, bet, protams, arī par Eiropas Savienības locekļiem. Paldies! Paldies Barozu kungam! Kā vienmēr komisijas prezidents mūs iedvesmo ar savām runām. Jūs eh, mums atgādinājāt vairākas politiskās mācības, kuras mēs varam nodot tālāk savām tautām. Un tagad es gribētu pateikties Ungārijas prezidentūrai par to, kādā veidā tā cenšas dinamizēt integrācijas procesu Rietumu Balkānos. Un tagad došu vārdu Ungārijas premjeram Orbán kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es gribētu atbildēt uz jautājumu, kas tika uzdots Ungārijai. Jautājums bija par pilsonību, kas tiek piešķirta Ungāriem, kas dzīvo ārpus Ungārijas teritorijas. Man atbildi ir šāda. Tas ir pasākums, kas mums palīdz uh, darīt galu diskriminācijai. Mūsu kaimiņu valstīs, kas atrodas centrāla un austruma Eiropā, ir iespējama dubultā pilsonība. Šīs valstis ir Horvātija, Rumānija, Serbija. Es neredzu, kāpēc Ungāriju vajadzētu nostādīt citā situācijā, kādēļ, lai mēs nevarētu piešķirt divkāršo pils, dubulto pilsonību. Un tādēļ mēs nolēmām ieviest šo jauno procedūru. Un tagad es gribētu atbildēt uz jautājumiem, kas tika uzdot Ungārijas prezidentūrai. Pirmkārt, gribu pateikties jums par augstiem novērtējumu vārdiem Ungārijas prezidentūrā. Iespējams, gan tie izskanē nedaudz pārāk, jo mums vēl būs laiks pierādīt sevi darbos. Mm, būs laiks vēl arī kļūdīties. Gribētu sākt ar tādu vispārīgu piezīmi. Tātad, kad mēs uzņēmāmies prezidentūras pienākums, tad mēs izdarījām strateģisku izvēli. Mums bija jāizvēlas. Tas bija tāds kā tāds skaistuma konkurss, festivāls, vai mēs gribēsim to mm, padarīt par skaistumu konkursu, festivālu vai smagu darbu sešu mēnešu garumā. Mēs izvēlējāmies trešo variantu. Un tādēļ e, savus mērķus izvirzījām ļoti ambiciozi. Tie bija ekonomiskā pārvaldība, enerģijas politika, paplašināšanās un Romu jautājums. Tās ir galvenās Ungārijas prezidentūras tēmas. Mēs uzskatām, ja darbs ir labi paveikts, tad tam ir jēga. Un Ungārijas prezidentūras nobeigumā es ceru, mēs atkal uzklausīsim jūsu augstos novērtējumu vārdus. Ja runājam par šīs dienas debatas secinājumiem, tad es gribētu teikt, ka mēs gribam ar Rietumbalkānu valstu pārstāvjiem runāt ļoti skaidru un atklātu valodu. Mēs šeit ļoti pieklājīgi izteicām savus viedokļus. Taču lūdzu neļaujieties maldināties. Jūsu situācija šobrīd ir pietiekami sarežģīta. Šeit jauc cerības, pesimisms, šaubas un bailes. šīs sajukums nekādā gadījumā nevar tikt salīdzināts ar tām bailēm un šaubām, kādas bija mūsu valstīs pirms iestājas Eiropas Savienībā. Jūsu reģionā visas šaubas un bailes ir daudz stiprākas nekā pie mums, un tomēr es negribētu pārmērīgi dramatizēt situāciju. To gan būtu diezgan grūti izdarīt, jo situācija tāpat ir diezgan dramatiska. Ja jūs nevarēsiet paplašināšanās jautājumu paturēt augstu darbu kārtībā kā prioritāti, tad mēs ieslīdēsim atpakaļ senākā vēsturē. Manuprāt, tādas konferences kā šī ir ļoti nozīmīgas. Gribu pateikties Ungārijas parlamentam un Eiropas parlamentam par šī pasākuma organizēšanu. Runa nav par to, ka Eiropas Savienība vēlētos atspiest savus robežus tālāk uz austrumiem. Tad, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, tad arī tā nebija runa par robežu pārcelšanu uz austrumiem, jo Eiropas Savienības austrumu robeža ir Grieķija, Grieķijā. Runa ir par to, ka šobrīd Balkānos ir tāds kā anklāvs, kas mums ir jāņem savā klēpī un jāpārklāj ar Eiropas Savienības vērtībām. Mēs vēlamies šo reģionu, kas jau atrodas Eiropā, padarīt kvalitatīvāku tā, lai tas kļūtu par dalību reģionu Eiropā šaubas, bailes, skepse, par ko es runāju. Ir jāizskauž. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešamas mm, harmonizēti pasākumi nepieciešami. Ir ļoti svarīgi atrast sabiedrotos šajā ceļā. Es esmu ļoti pateicīgs Eiropas parlamentam par to, kā viņi mums palīdzēja iestāties Eiropas Savienībā. 90. gadu beigās es biju premjerministrs un biju cieši saistīts ar iestāšanās sarunām. Mēs toreiz sapratām, ka galvenais sabiedrotājs mums bija Eiropas parlaments. Tas uh, ir arī šis te labākais mūsu sabiedrotais arī šodien. Paldies par uzmanību. Paldies Orban kungam. Paldies, kā atbildējāt uz jautājumiem, ko kolēģi uzdeva. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Lāslo Kovers un es mēģināsim izdarīt kopsavilkumu par šīs dienas debatēm. Es ar prieku došu vārdu Koverkungam, viņš izteiks gala secinājumus. Paldies. Priekšsēdētāja kungs, premjerkungs, kolēģi. Nav vienkārši runāt pēc Brozo kunga un Orbán kunga un vēl atrast, pateikt kaut ko būtisku. Mēs par šo tēmu spriežam jau divas dienas, bet jebkurā gadījumā tas ir mans pienākums izdarīt kopsavilkumu par uh, Eh, šo divu dienu darba rezultātiem. Man bija ļoti interesanti uzklausīt eh, runātāju teikto gan vakar, gan šodien. Kopumā var teikt, ka šī konference bija ļoti rezultatīva un vērtīga. Mēs izskatījām Rietumu Balkānu integrācijas procesus no dažādiem aspektiem. Mēs pievērsām uzmanību visiem tematiem, kas ir būtiski šajos procesos. Es vēlētos eh, paust pateicību visiem, kas izteicās vakar un šodien. Īpaši vēlētos pateikties galvenajiem runātājiem, jo viņu uzrunās mēs patiešām jutām to, ko mēs visi jūtam, par ko mēs visi iestājamies. Es domāju, ka mums visiem ir skaidrs, kādi izaicinājumi stāv priekšā Rietumbalkānu valstīm un Eiropas Savienībai. Tagad mums šie izaicinājumi ir vēl labāk saprotami. Kopenhāgenes kritērija izpilde, minoritāšu tiesības, visi šie jautājumi ir jāatrisina pareizā veidā pirms iestāšanās. Šie jautājumi ir īpaši nozīmīgi reģionā, kas etniski ir tik bagāts. Ja runa par tiesiskumu, migrāciju un ārējo robežu aizsardzību ir ļoti svarīgi ieviest reformas un turpināt kontroli. Tika arī pieminēts, ka ir jāveido vienota Eiropas Savienības migrācijas politika un ir jāpastiprina kontrole. Runājot par pilsoņu integrāciju, darba grupā tika runāts par to, ka ir ļoti būtiski iesaistīt pilsoņus tādā pašā veidā kā politiķus. Šajā saistībā ir jādomā par izglītības kvalitātes uzlabošanu. Ir jānodrošina, lai Rietumbalkānu valstu studenti varētu studēt Rietuma Eiropas valstīs. Nav runa tikai par kultūras un etnisko daudzveidību, ir jāatcerās arī par sociālajiem aspektiem. Ir jānodrošina darbs visiem, kas spēj strādāt un ir jādomā par Romu stratēģijas ieviešanu šajās valstīs. Šajām valstīm vajadzētu savstarpēji sev atbalstīt. To uzsvēra arī Orbán kungs savā uzrunā. Dāmas un kungi, izdarot kopsavilkumu par šīm diskusijām, mēs varam vēlreiz apgalvot, ka neviens runātājs neapšaubīja Rietumu Balkānu valstu integrācijas nozīmīgumu. Tomēr ne visas dalībvalstis bija nosūtījušas pārstāvis uz šo konferenci, kas varētu izteikties. Bija arī ļoti nozīmīgi spēlētāji no Eiropas Savienības, kas diemžēl nepadil, nepiedalījās šajās debatēs. Tika pieminēts arī paplašināšanās panīkums un arī uh, iestāšanās panīgums, kas tika paralēli pieminēts. Abi šie fenomeni var palēnināt eh, paplašināšanās procesus. Tas patiešām ir drauds. Daudzi aicināja Eiropas Savienību rīkoties vairāk, lai nodrošinātu turmākus stimulus šim procesam. Orban kungs savā ievadrunā teica, ka sarunas ar Horvātiju ir jānoslēdz pēc iespējas ātrāk. Tas dotu cerības arī pārējām valstīm. Lielas paldies par jūsu vērtīgo ieguldījumu šajās divu dienu diskusijās. Es vēlreiz varētu uzsvērt to, ko pieminēja premjers Orbāns. Valstis, kas gaida iestāju Eiropas Savienībā vai arī gaida kandidātu valsts statusu piešķiršanu, saprot, ka Eiropas parlaments ir šo valstu sabiedrotais. Es pārstāvu vēl kādu sabiedroto šīm valstīm, proti Ungārijas parlamentu. Mēs vienmēr esam iestājušies par Rietumu Balkānu integrācijas procesu stiprināšanu, lai tās varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm. Vēlreiz paldies par jūsu uzmanību. Paldies Koverkungām. Savā runā es nevēlētos atkārtot to, ko teica iepriekšējie runātāji. Es vēlētos vienkārši dot jums iemeslu pārdomām. Es pieskaršos tam, ko pieminēja arī Eiropas parlamenta priekšādātājs Buzeks. Es vēlētos arī eh, šavā, šajā uzrunā izmantot arī savu pieredzi. Jūs noteikti sapratīsiet, ka man ir divējāda loma Eiropas parlamentā. Uh, Esmu atbildīgs par kontaktiem starp eh, dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentu, un eh, tāpat arī es esmu atbildīgs par Eiropas parlamenta kontaktiem ar kandidātu valstīm. Ja es saku kandidātu valstis, tad es ar to domāju arī tādas valstis, kuras ir šī procesa pašā sākuma posmā. Es ceru, ka šie procesi būs viegli un ātri, un gala rezultātā e, nonāks pie pilnas dalībvalsts statusa Eiropas Savienībā. Manuprāt, šiem procesiem šāda veida sanāksmes ir ļoti noderīgas. Tas ir īpaši svarīgi, ja ir runa par saziņu starp Eiropas parlamentu un dažādu valstu parlamentiem. Uh, Šajā procesā esam iesaistīti mēs visi kopā, un mums ir jāvērzās uz priekšu kopā uh, sadarbības karā. Tas ir pieminēts arī Lisabonas līgumā, kas tagad ir Eiropas Savienības tiesiskais pamats. Bet tāpat mēs arī esam mūsu tautas, mūsu iedzīvotāju likumīgie pārstāvji, un tieši tāpēc mums ir jānodrošina progress. Šī iemesla dēļ mums ir jāsadarbojas. Paturot to prātā, es tagad pievērsīšos konkrētākiem punktiem, kas parādījās mūsu diskusijās. Es vēlētos uzsvērt to, ka šīs debates tiek organizētas ļoti pareizā laikā. Sadarbība un stimuls, kas ir vajadzīgs, lai Rietumbalkānu valstis kļūtu par dalībvalstīm pēc iespējas ātrāk, ir kaut kas tāds, kas mums ir vajadzīgs mums visiem. Šī nepieciešamība kļūst arvien aktuālāka. Dāmas un kungi, pašreizējā situācijā Eiropas parlamentā lielākā daļa no deputātiem ir par šo paplašināšanos. Taču mēs nevēlamies, lai tā iestieptos tālā pagātnē. Šādā gadījumā mēs zaudēsim virzību uz priekšu. Daži grupējumi pašlaik eh, kļūst arvien spēcīgāki. Šeit neatsaucos tikai uz eiroskeptiķiem, taču ja šādi grupējumi gūs vairāk spēka, tad e, pretstats šķērslis paplašināšanās procesiem kļūs arvien lielāks. Rietumu Balkānu iekļaušana Eiropas Savienībā, protams, nozīmētu daudz laba cilvēkiem, kas dzīvo šajā reģionā, taču tas ir tikpat būtiski arī mums, pārējiem. Mēs esam sapratuši, ka pašreizējā globālajā kontekstā, ja mēs e, nestāvēsim plecu pie pleca, mēs zaudēsim. Mums ir jābūt vainu vienotiem, vai arī mēs kritīsim. Kandidātu valstis un e, valstis, kas vēl nav iegūšas kandidātu valsts statusu, mums ir izteikti svarīgas. Te es nerunāju teorētiski, es runāju par uh, to, kas balstās mūsu pašu pieredzē. Barozo kungs, tāpat kā es, ļoti labi zinām, kāds ir šis process pirms kandidāta valsts status iegūšanas, un pēc tam mēs zinām, ko tas nozīmē būt valstī ārpus Eiropas Savienības. Mēs zinām sajūtu, kāda ir, nesot šajā procesā iekšā jo šis process galu galā ir nodrošinājis daudz lielāku labklājību tiem, kas šajā procesā piedalās. Šeit ir jāatcerās par valstīm, kas geogrāfisku vai vēsturisku iemeslu dēļ nav iekļuvušas Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc arī ir šāds stimuls panākt, lai valstis pievienojas Eiropas Savienībai. Šī iemesla dēļ Rietumu Balkānu valstis arī ir jāiesaista šajos procesos. Te nav runa par godīguma principiem. Ir jāatcerās, ka ir jāatrisina vēsturiska netaisnība. Šīs valstis ir jāiekļauj. Protams, ka ir jāizpilda dažādi solījumi, ir jāpanāk konkrēti rezultāti pirms šis process var tikt noslēgts taču šīm valstīm ir jāskatās nākotnē, un nākotnē noteikti rāda uz dalību Eiropas Savienībā. Manuprāt, tas, ko mēs esam šeit pieredzējuši, norāda uz to, ka vairākums Eiropas parlamenta deputātu un arī Nacionālo parlamentu deputāti saprot, ka šis process ir jāpātrina. Šeit nedrīkst parādīties nekādi šķēršļi vai pretargumenti. Dažas valstis šajā ceļā ir tikušas tālāk uz priekšu, piemēram, Horvātija, bet tas nozīmē, ka mums ir jāsniedz palīdzīga roka arī pārējām valstīm. Es domāju, ka mēs visi, kas esam pieredzējuši šos procesus, esam atbildīgi par šīs palīdzības sniegšanu. Nebūtu godīgi, ka tās valstis, kurām ir izdevies iestāties Eiropas Savienībā, aizcirst durvis eh, turpmāko kandidātu valstu priekšā. Es domāju, ka es un arī Brozokungs ļoti labi apzināmies, par ko ir runa. Es domāju, ka vairāk eh, valstīm vajadzētu dot iespēju piedalīties šajā lielajā piedzīvojumā, ko sauc par Eiropas Savienību. Protams, mums ir jāatcerās arī par ekonomisko globalizāciju, par eh, multilaterālu pieeju, uh, starptautiskās eh, kopienas eh, darbā. Neviena no dalībvalstīm nav spējīga kļūt par eh, ietekmīgu spēlētāju uz pasaules skatuves, ja tā darbosies viena pati. Tikai kopā mēs varēsim iegūt to spēku, kas mums ļaus ietekmēt procesus globālā līmenī kas mums ļaus nodrošināt Eiropas interešu aizstāvību. Tāpat arī tas mums ļaus ietekmēt eh, starptautiskos procesus un ļaus šajos procesos virzīt uz priekšu Eiropas vērtības, kas veido pamatu Eiropas Savienībai. Lielas paldies, Viktor, lielas paldies, Jose Manuēl! Lielas paldies jums visiem, ka esat ieradušies un piedalījušies šajās diskusijās. Paldies arī personālam, kas ļāva nodrošināt mūsu darbu. Un Martīnes kungs izsaka pateicību arī tulkiem norādot, ka tulku skaits šķiet pieaug. Mums jau ir kabīnes divos līmeņos, mums ir arī tehniķi, kas nodrošina, lai viss darbs ritētu gludi. Nākamā sanāksmē ir paredzēta jūnijā, to jau vadīs eh, Polijas prezidentūra. Mēs zinām, kāds ir datums, bet nezinām, par ko mēs runāsim, bet noteikti, ka tas arī, šī sanāksme arī būs ļoti noderīga un bagātinoša. Tagad neliels personīgs komentārs. Es eh, vēlētos atsaukties uz komentāru, kas tika teikts par jauniešiem, un es vēlētos sveikt viesus no vidusskolas, kas ir ieradušies no Kastīlijas Lamāņas reģiona Spānijā, kas ir arī mans eh, reģions. Mēs ļoti augstu novērtējam, ka šī grupa ir ieradusies pie mums. Līdz ar to es pasludinu šo sanāksmu par slēgtu. Vēlreiz liels paldies, ka ieradāties un laimīgu ceļu mājup!